Kolēģis, sorry. Kolēģi, es atvainojos. Not very strong here. Nē, esam šeit pietiekami plaši pārstāvēti, bet labākie ir klāt. Uh, uh, under the best is only one socialist. Labāko vidū ir tikai viens sociāldemokrāts. <laughs> and But two from GUE, that's... Divi no GUE. Dāmas un kungi, es domāju, ka mums ir jāsāk darbs. Esam saņēmuši informāciju par diviem ļoti svarīgiem samitiem - Japānu. Šķiet, ka sākas sarunas par partnerības nolīkumu un arī vēstirdzniecības zonu un par Ķīnu. Tāpat arī man ir jāpateicas Davidam Salavinam par to, ka viņš varēja ierasties, un došu tūlīt viņam vārdu. Vai man uzreiz runāt par abām valstīm? Jā, es domāju, ka mēs varam runāt par abām. Tās ir salas, kas atrodas vienotrai ļoti tuvu. Paldies, paldies, kolēģi! Šis ir bijis patiešām ļoti aizņemts eh, laiks eh, attiecībā uz Āziju. Mums bija novembra sākumā Korejas samits, pēc tam Japānas un Ķīnas samiti. Tie bija pagājuši nedēļ. Tāpat arī uh, bija ASEAN ārlietu ministru sanāksme Delī, lai gatavotu ASEAN samitu, kuru vadīs Itālija. Tas notiks nākamā gada oktobrī. Japānas samits atgādināšu par to, kāda ir fona informācija. Sākotnēji bijām ieplānojuši to organizēt šī gada martā. Diemžēl tieši to brīdi Kiprā bija krīze, diviem prezidentiem nācās palikt Eiropā un samitu vajadzēja atcelt. Šīs samita galvenais punkts būtu bijis sarunu sākšana pamata nolīgumam, ko Japāņi sauc strate par strateģiskās partnerības nolīgumu un brīvās tirzniecības nolīgumu, ko Japāņi savukārt sauc par ekonomisko un partnerības nolīgumu. Šīs divas sarunas sākās pēc 25. martā, taču šī bija pirmā iespēja abiem prezidentiem tikties ar premjeru Abei un ņemt vērā viņa politisko nostāju pēc uh, parlamenta augstākās palātas ievēlēšanas jūlijā. Šis samits bija tāds tā kā biznesa samits, tā bija apmēram stundu ilga sanāksme, kurām sekoja vakariņas, un tā bija iespēja premjeram Abei lūgt Eiropas atbalstu uh, galvenajām politikas iniciatīvām Japānas ekonomikas atveseļošanai un tās drošības nostiprināšanai. Tāpat arī sarunās bija politiskā sadaļa, tika runāts par brīvās tirzniecības un strateģiskās partnerības nolīkumiem, par kuriem runāšu mazliet vēlāk. Tāpat arī tika runāts par nozaru sadarbību, un tā bija iespēja apmainīties ar viedokļiem par dažādiem drošības jautājumiem. Protams, tika runāts arī par teritoriālajiem jautājumiem, uh, Uh, Dienvidaustrum Āzijas reģionā. Tāpat arī tika runāts par siltnīca efekta gāžu samazināšanu pēc diezgan neveiklajiem paziņojumiem par ļoti samazinātajiem mērķiem uh, Varšavas COP sanāksmē. Attiecībā uz ekonomisko pusi premjeras Habei uh, runāja par abenomikas ekonomisko politiku, sakot, ka fiskālajie stimuli uh, jau ir ļāvuši Japānai sākt mērin atveseļoties, bet vislielākais izaicinājums ir trešās bultas, trešā virziena uh, uh īstenošana, proti struktūrālās reformas. Tiek domāts par makroekonomisko stabilitāti un patērētāju uzticības atjaunošanu, bet lielāks uzsvers ir jāliek uz struktūrālajām reformām. Uh, kuras vajadzētu īstenot uh, jau šīs valdības sākumā. Nākamajos pāris gados uh, šai, šī valdība būs zināmā, zinām stabila. Barozo kungs uh, norādīja, ka pēdējo gadu gaitā, pāris gadu gaitā viņš ir ticies ar apmēram septiņiem Japānas premjeriem, kas, protams, situāciju nepadara vienkāršāku. Uh, Attiecībā uz drošību Japāna uzskata, ka tā ir proaktīva miera nodrošinātāja un balstās uz starptautisku sadarbību, tāpēc arī tiek veidota nacionālā drošības politika, tiek pārskatītas vadlīnijas un tiek domāts par to, kā Japāna varētu nodrošināt kolektīvu pašaizsardzību. Uh, Mēs arī domājam par Japānas iesaistīšanos reģionālajā stabilitātē un miera nodrošināšanā, taču mēs norādījām arī uz to, ka Japānai ir jāņem vērā savu kaimiņu valstu delikātums. Tas jau tika norādīts e, arī Korejas samitā. Tokijai vajadzētu ļoti labi skaidrot, ko tā dara un kādi ir tās e, slēptie motīvi, lai Japānas tuvākās kaimiņu valstis Japāna nepārprastu. Uh, Mēs arī pasvītrojām savu interesi par Āzijas reģionālo drošību un arī runājām par Eiropas Savienības Āzijas samitu. Tika runāts arī par kiberdrošības un kosmosdrošības jautājumiem. Mēs mēģinājām arī uh, stimulēt privās tirzniecības un ietver partnerības nolīgumu sarunu virzīšanas priekšu. Mums ir vajadzīgs pastāvīgs progress sarunās, un uh, ceļu kartes būtu jāsaskaņo līdz šī gada aprīlim, kas ir tāds kā termiņš un kas ir norādīts arī mandātā. Mēs arī teicām, ka šis nebūs nekāds uh, kārtējais uh, pārskatīšanas gadījums uh, aprīlī. Mēs jau īpaši runājām par beztarifu barjerām, bet tāpat arī par publisko iepirkumu. Uh, par kuru mēs vienojāmies ar Japānu tad, kad tika atsāktas sarunas. Premjeras abeji norādīja, ka Japāna vēlētos noslēgt abus nolīgumus līdz 2014. gada beigām. Viņš vēlreiz arī pauda savu pretestību eh, pret to, ka politiskais un tirzniecības nolīgums būtu juridiski jāsēsta. Tāpat arī viņš negrib iekļaut politiskus pāntus ekonomiskajā nolīgumā. Uh, Šīs jautājums atkal un atkal parādās dažādās sarunās, tā skaitā ar Kanādu, Austrāliju un Jaunzēlandi, tāpat arī ar Japānu, kuras visas apgalvo, ka tām nepatīk šī mūsu pieeja. Eiropas Savienība apgalvoja, ka šāda pieeja neatbilst mūsu attiecībām, kas balstās uz kopīgām pamatvērtībām un e, cilvēktiesībām. Mēs vēlreiz skaidrojām, kas ir mūsu a, apgalvojuma pamatā, proti, ka vienādiem partneriem vajadzētu to atbalstīt, jo tas ļauj izmantot šādas iespējas, tad, kad tiešām ir vajadzīgas politiskās saiknes. Bet, manuprāt, viņu diez vai pārliecināja mūsu argumenti. Tāpat arī mēs spriedām par sadarbību enerģētikas, kodoldrošības drošības katastrofu novēršanas jomā, un tāpat arī runājām par pētniecības un novatoriskuma sadarbības tālāku virzīšanu, jo īpaši apvāršņa 2020 programmas ietveros. Vakariņās runājām par reģionālās drošības jautājumiem ar uzsvaru uz Āziju, uh, Dienvidaustrumāzijas jūru, tāpat arī runājām par Koriju, Mjanmu, Birmu un Krieviju. Runājām arī par tuvajiem austrumiem un Āfriku. Premjers uzsvēra Japānas bāžas par uh, Dienvidu Austrum Āzijas reģionu. Japāna šeit izturas neitrāli, bet tās nostāja tomēr ir stingra. Attiecībā uz jūrnāc, jūrniecību Japāna vēlas saglabāt status quo, jo pretējā gadījumā tiktu apdraudēta reģionālā stabilitāte. Uh, Šajā sakarībā viņš teica, ka viņš saprot, ka Eiropas Savienībai nav tūlītēja plānu atcelt Ķīnas ieroču embargo, bet vajadzētu domāt par divējādi pielietojuma produktu eksportu. Mēs eh, saprotam, ka Japāna vēlas atsākt dialogu ar eh, Ķīnu, un mēs eh, attiecīgi pēc tam runājām arī ar Ķīnas līderiem par šiem pašiem jautājumiem. Japāņi uh, ziņoja arī par Irānu, tolaik sarunas vēl tikai virzījās uz priekšu, un beigās arī nonāca pie pozitīva rezultāta, kā mēs tagad zinām. Japāņi teica, ka viņu ārlietu ministrs ir viesojies šajā valstī, un viņi norādīja, ka viņi spēcīgi atbalsta E3 plus sarunas. Par klimata pārmaiņām mēs sapratām, cik grūta ir Japānas situācija pēc lielās 2011. gada zemestrīces un kodolu staciju slēgšanas. Taču mēs uzsverām, ka ir ļoti būtiski, lai viņi turpinātu atbalstīt starptautisko sarunu ambiciozus mērķus un mums ir vajadzīgs visambiciozākais iespējamais līgums 2015. gadā. Tolēk Varšavas sarunas vēl tikai virzījās uz priekšu, un mēs zinām, kāda ir rezultāti. Tāpat tikāmies ar um, Japānas bankas vadītāju un vadošo Japānas uzņēmumu vadītājiem. Arī viņi sniedza informāciju Eiropas Savienības misiju vadītājiem. Uh, Mūs pavadīja arī Degūhta kungs, kurš eh, runāja arī par tirzniecības sarunām. Īsumā tas būtu viss priekšādātā par to, kas notika Tokijā. Es domāju, ka kopumā šis samits bija ļoti noderīgs un labs. Tas deva stimulu tālākajām sarunām. Un visticamāk, ka eh, samits sekos pavisam drīz, iespējams, tas varētu būt uh, nākamā gada sākumā. Aprīlī tiks pārskatīts progress pie brīvās irdzniecības nolīguma sarunām, un mēs arī cieši sekosim līdzi tam, kas notiek attiecībās politisko nolīgumu. Tāpēc nākamais gads, es uzskatu, būs ļoti svarīgs gads mūsu attiecībām ar Japānu. Ja jūs piekrītat, es Tālāk tūlīt runāšu arī par Ķīnu. Ķīna, protams, tātad te ir runa par 16. Ķīnas samitu un 10. gada dienu Eiropas Savienības un Ķīnas visaptverošajai partnerībai. Tā bija pirmā iespēja abiem prezidentiem tikties ar jauno Ķīnas vadību, kaut arī viņi jau iepriekš atsevišķi citur bija tikušies ar uh, līderiem. Tāpat arī uh, Ķīnas prezidents uh, stāstīja, ka viņš jau ir ticies 2010. gadā ar Barozu un ar citiem vadošiem uh, Eiropas Savienības līderiem. Ir pieņemti ļoti svarīgi lēmumi, kuru nozīmi mēs vēl tikai tagad sākam saprast. Tur ir runa par tur, turpmākajām reformām Ķīnā Un, protams, mums ir jāizmanto visas iespējas tikties ar eh, jaunajiem Ķīnas vadītājiem, lai saprastu, kādā virzienā Ķīna ies. Pirms samita bija tikšanās un arī vakariņas. Pa, parasti šīs vakariņas notiek kopā ar eh, premjeru, šoreiz, šoreiz tās bija uh, tāds diezgan, um, tāda diezgan plaša sanāksme, kurām sekoja arī vakariņas. Tas bija pirmo reizi, kad uh, sanāksme ilga tik ilgi. Tas bija patiešām interesanti, gribētu teikt, ka attieksme bija pozitīva un konstruktīva. Šķiet, ka abi līderi izrādīja pilnīgi citu uh, izturēšanās veidu, daudz spontānāki nelasīja tik daudz no lapas, centās eh, nodrošināt interaktīvu sarunu. Parasti Āzijas samitos viss ir iepriekš iestudēts un ļoti formāls, bet šoreiz varējām novērot eh, lielāku iesaistīšanos dialogā un eh, spontānāku rīcību. Tāpat arī gribētu teikt, ka varēja novērot lielāku pašpārliecinātību un arī varēja vērot, ka daudzi jautājumi tiek skatīti daudz eh, skaidrākā un noteiktākā veidā, kas parasti šādos samitos nenotiek. Attiecībā uz mērķiem es domāju, ka mēs noteicām pozitīvu toni nākamajam mūsu attiecību periodam šajos pirmajos kontaktos ar abiem līderiem. Pieņēmām 2020. gada strateģisko plānu, tā skaitā īpašas iniciatīvas, uh, vienošanās arī par ikgadējo pārskatīšanas mehānismu. Neslēpšu, nu, ka sarunas par šo jautājumu bija ļoti grūtas. Eh, spontāniskums un eh, tas, kā izturējās abi līderi, eh, tomēr neaizānoja lielo birokrātiju un sarešķījumus, bet galu galā dokuments tomēr ir labs un arī ir pietiekams pamats mūsu turpmākajai sadarbībai tuvāko gadu gaitā. Mēs vienojāmies par divpusējo investīciju noliekuma sarunu atsākšanu un e, runājām arī par e, dažādiem tirzniecības jautājumiem. Esam vienojušies par jauna, sad, jaunu sadarbības jomu atklāšanu attiecībā uz ilgtspējīgu attīstību. Ļoti grūti bija vienoties par vīzu un migrācijas jautājumiem, izmantojot migrācijas un mobilitātes samita rezultātus. Šis samits noritēja oktobrī, un tā bija ļoti liela vilšanās bija ļoti grūti nodrošināt saikni starp diplomātsko pasu vīzu atcelšanu un uh, to, kas tika pieņemts dialogā. Turpināsim runāt ar Ķīnu, bet pie šīs sadaļas noteikti vajadzēs piestrādāt. Abi prezidenti pauda bāžas par cilvēktiesību un pamadrīvību uh, trūkumiem. Van Rompuis atzina Ķīnas panākto progresu, jo īpaši ekonomisko un sociālo tiesību jomā, bet minēja, ka vārda brīvības un asociācija brīvības jautājumi vēl ar vienu nav atrisināti. Uh, Mēs eh, turpināsim strādāt pie Eiropas Savienības un Ķīnas cilvēktiesību dialoga, mēģināsim nodrošināt, kā uzlabot sadarbību un modalitāti šajos jautājumos. Eiropas Savienības īpašā pārstāvja cilvēktiesību jautājumos Lambrenīdīsa kunga vizīte deva ļoti labus rezultātus, un tagad mēs mēģinam šo dialogu uh, padarīt dinamiskāku. Parasti šis dialogs tiek atainots kā tāds statisks iestudēts pasākums. Pašlaik mēs cenšamies panākt, lai šīs diskusijas kļūtu enerģiskākas. Tāpat arī diskusijās tika skārtas iekšlietas, ekonomiskās tirzniecības un investīcija attiecības divpusējā sadarbība, dažādi startautiski jautājumi, tika runāts arī par Irānu, ņemot vērā to, ka uh, Šī uh, sarunas vēl turpinājās, runājām arī par Sīriju, runājām arī par Austrumķīnas jūru un par teritoriāliem jautājumiem. Šie jautājumi ir divpusēji, tika teikts, ka tos nevajadzētu padarīt par daudzpusējiem un vajadzētu to atstāt abu uh, iesaistīto valstu ziņā. Protams, ka runas Tokijā un, un Pekinā atšķīrās. Uh, Mēs minējām, ka mums ir jārunā par šo situāciju. Mūs arī interesē šī reģiona stabilitāte un navigācija, bet, protams, mēs nevēlamies šeit kļūt iesaistīties kaut kādos strīdos, mēs vēlamies palikt neitrāli un mēģi, mēģi, cenšamies darīt visu, lai abas puses varētu atrast kādu risinājumu, jo īpaši, ja runa par Ķīnas un ASEAN sarunām par iespējamo rīcības kodeksu. Kā jau es minēju, eh, sarunas par 2020. gada darba kārtību bija ļoti sarežģītas, un tās tika novestas līdz gala rezultātam tikai pašās beigās. Mums nāksies tagad vēl pēc atgriezties, izmainīt komatus, izmainīt dažus jautājumus, un pēc tam uh, mēs arī uh, panācām vienošanos. Uh, Kā jau es teicu, šis ir salīdzinoši līdzsvarots dokuments, tas ir arī dzīves dokuments, kā jau norādīja Barozokungs, mēs to aktualizēsim un papildināsim turpmākajos samitos. Iekļāvām arī atsauci uz iespējumu Eiropas Savienības dalību Austrum Āzijas samitā, un tas bija liels panākums, neskatoties uz to, ka Ķīna uzstāja, ka visām pusēm vajadzētu tam piekrist. Par drošību un aizsardzību tika runāts, ka ir jāveicina Eiropas Savienības un Ķīnas dialogs, jo īpaši par jūrniecības drošību un pret pirātismu aktivitātēm. Tāpat arī gribam rīkot uh, uh antipirātismu pasākumus, eh, kopīgu sadarbības pasākumus eh, Eidenas līcī nākamajā gadā. Tas būtu viss, kas man sakāms par Ķīnas samitu. Mums eh, neizdevās uzsākt dialogu par tiesiskumu, tas vispār netika pieminēts. Taču ļoti interesanti, ka tas ir iekļauts trešā plēnuma uh, rezultātos Ķīnas tekstā uz to ir atsaucis. 2020. gada darba kārtībā ir iekļauta sadarbība pie juridiskām un administratīvām lietām. Mūsuprāt, tas pavēr iespēju pievērsties šai ļoti svarīgajai jomai. Stāstarpējie cilvēku kontakti tika runāts par jaunatni, par vīzām, migrāciju un par ilgspējīgu turismu. Vēl uh, samita rezultāti ietver apņemšanos noslēgt visaptverošu nolīgumu, jo sarunas jau notiek par geogrāfiskajām norādēm, uzsākt Eiropas Savienības Ķīnas klasteru sadarbību MVU, tāpat arī uzsākt Eiropas Savienības uh, Ķīnas uh, sadarbību novatoriskuma sadarbībā, un tāpat arī uh, Ķīnas urbanizācijas partnerības fórums kurā piedalījās mēri gan no Eiropas Savienības, gan Ķīnas puses. Tāpat arī attīstības dialogs, kas notiks katru gadu. Tika parakstīts administratīvais nolīgums par intelektuālā īpašuma sadarbību, kopīga deklarācija par enerģijas drošību un uh, nodomu protokols par uh, sadarbību uh, administratīvās lietās. Tāpat arī mēs eh, runājām par citiem jautājumiem. Uzskatu, ka desmitā gada diena mūsu strateģiskajai sadarbībai bija ļoti laba iespēja eh, šī darba turpināšanai nākamajos gados. Protams, ir vēl jautājumi tirdzniecības un cilvēktiesību jomā, kas nav atrisināti, bet kopēja atmosfēra bija konstruktīva, un es domāju, ka eh, šīs problēmas arī tiks atrisinātas. Protams, mums priekšā ir daudz izaicinājumu ilgspējīgas attīstības jomā, demografisko izaicinājumu jomā un, protams, arī Ķīnas milzīgās problēmas urbanizācijā Uzskatu, ka Eiropas pieredze būs ļoti vērtīga Ķīnai. Tas būtu viss priekšādātāji, kas man ir sakāms par Ķīnas samitu, bet, protams, sniegšu arī detalizētākas atbildes un uzklausīšu komentārus. Paldies, Sala Frankas kungs! Paldies, priekšsādātāja kungs, paldies uz Salivanu kungs par ļoti interesanto pārskatu par šiem samitiem. Es gribēju jautāt, vai eh, ir eh, domāts kaut kas par lēmumiem, kas pieņemti eh, pirmajā gadā pēc jaunā partijas Ķīnas komunistu partijas vadītājs stāšanās amatā par sociālajiem jautājumiem, par do, darba nometņu slēgšanu, par uh, uh to, kā daudz lēmumu netiks pieņemta oficiālā līmenī. Ko jūs domājat, to Salivan kungs, par jaunās uh, Ķīnas vadības izvirzītajiem mērķiem līdz 2020. gadam divkāršot IKP. Un vēl plašāks jautājums, ko, kam jūs pieskārāties, protams, sarunas ar Kanādu. Mēs Uh, iesniedzām plenārsēdē izskatīšanai Jēglis kundzes ziņojumu Pēterlis kungs strādā pie ziņojuma par Japānu, un šobrīd mūs apmeklē arī ASV kongresa locekļu delegācija. Uh, uh, jautājums par demokrātisku uh, un problēmām un de demokrātijas klauzulu, kas uh, ir ietverama šais nolīgumos. Mums ir eh, mūsu partneriem jāparāda, ka eh, šis ir appusējs process. Un eh, vai jūs esat arī par to domājuši? tā izskatās, ka nolīgumā ar ASV šeit ir tāds radošs pierisinājums rasts, bet uh, Eh, Jā, tiešām šeit ir patiesas bāžas jūtamas no mūsu partneru puses par šo demokrātijas klauzulu, kam nevajadzētu radīt nekādus sarežģījumus, jo tās ir valstis, kas ir demokrātijas procesos pavirzījušās uz priekšu, līdz ar to šeit nekādas problēmas nevarētu rasties. Tanoka kungs. Eh, paldies, priekšsēdētāji kungs, prieks tev, David, redzēt šai zālē. Šīs bija tiešām svarīgas stratēģiskas tikšanās, un man ir virkne jautājumu. Pirmkārt, ES, Japāna un brīvās tirzniecības līgums, kā tas sasaucas ar ilgtermiņu stratēģisko domāšanu par transklusā okeāna partnerību. Mans skatījums būtu tāds, ka brīvās tirzniecības zona līdz Ziemeļamerikai, līdz uh, Latviņamerikai, Kolumbijai, Peru, Meksikai, ASV un tad līdz tādām demokrātiskām valstīm kā Japāna. Vai arī komisija tāda komisijai tāds redzējums vidējā termiņā un ilgtermiņā. Otrs jautājums, kāds ir jūs vērtējums par ekonomisko stāvokli Japānā vai ekonomiski tagad atkal sāku atlapt. Um, tāpat uh, bija savulaik tāda ideja par masīvu tuvo, tuvināšanos ar ar Ķīnu. Un uh, tagad ir uh, paziņots uh, Ķīnā, ka tikšot uh, īstenot uh, plaša novērošanas programma Ķīnas jūrā, lai uzraudzītu arī ASV. Un kāds ir e Eiropas Savienības viedoklis, ko par domā Ketrīna Eštona? Uh, Tāpat esmu draudzības grupas vadītājs attiecībās ar Taivānu. Šeit ir, protams, vēsturiskās uh, prasības, bet tagad izskatās, ka uh, parādās konfrontācija ar, uh, ar Vietnāmu, Filipīnām, eh, no Ķīnas tautas republikas puses. Jūs pieminējāt ASEAN un rīcības kodekstu, tāpat arī Taivānas prezidents Mārs uh, eh, ir izteicis ideju par miera plānu, bet nu, šeit nekādas virzības pagaidām, diemžēl, nav. Un tagad Vēl jautājums par iekšējo fronti, par apvienotās karalistas paziņojumu, par to, kā tiks saskaņotas Schengenas un apvienotās karalistas vīzas Ķīnas pilsoņiem. Vai to varētu darīt arī divpusēji uz vietām, ar, sadarbojoties ar vēstniecībām, jo šobrīd apvienotā karaliste zaudē turisma jomā, ir mazāk Ķīnas turistu, tādēļ, ka šīs vīzu sistēmas ir atšķirīgas. Un, ja ir Ķīnas, ja ir Ķīnas pilsoņiem Schengens vīza, tad eh, viņiem ir jāspēj doties arī uz apvienoto karalisti. Tas ir pilnīgi normāli. Jā, priekšstādātājam zudusi balss. Man tas tiešām pārsteidz. Atkins kungs. <coughs> Salivan kungs, man prieks jūs redzēt mūsu sanāksmē. Es turpināšu Čārlza teikto, gribu uh, saņemt vairāk informācijas par attiecībām starp Ķīnu un Japānu. Un tagad par Japānu. Vai jūs varat pastāstīt, kādas ir attiecības ar eh, Ziemeļkoreju Japānai un arī par eh, kodola avārijām, kas ir notikušas Japānā? Kāda šeit ir situācija? Par Ķīnu šeit atkal divi aspekti, kam būtu jāpieskarās. Pirmkārt, Ķīnas nepieņemamā nostāja ANO drošības padomē Sīrijas jautājumā. Jautājums, vai mēs nevarētu nedaudz lielāku spiedienu izdarīt. Ķīna un Krievija atsakās um, uzņemties savu atbildības daļu ANO drošības padomē, un tādēļ ir šī situācija tāda Sīrija. Tagad Jāsaka, ka tirzniecības jomā Ķīna izvērš savu darbību Āfrikā un atbalsta visnežēlīgākos diktatoriskos režīmus Āfrikas valstīs, vienkārši vadoties no savām tirzniecības interesēm. Protams, Ķīna var tirgoties ar ko vēlas, tāpat kā ar Eiropas Savienību to var darīt, bet tomēr uh, ir atsevišķas valdības, kuras īsteno tādu politiku, kas ir nepieņemama, un mums ir jāpauž savu attieksmi. Paldies! Liels paldies! Milāna Mona kungam vārds. Paldies, priekšsēdētāji! Jā, jūs sniedzāt ļoti interesantu pārskatu, un es gribētu uz, gribēju uzdot jautājumus, bet kolēģi jau tos ir uzdevuši, piemēram, kā vērtēt šo datumu sakritību attiecībā uz Ķīnu un Japānu. Mēs konstatējam, ka pieaug spriedze pēc Ķīnas paziņojumiem par kontroli, par uh, apstrīdētajām salām. Un tāpat arī kā Ķīnu, vai Ķīnu interese Eiropas Savienības astā sarunas ar ASV par tirzniecības nolīgumu. Turklāt, kā ķīnieši un japāņi vērtē Eiropas Savienībā eh, veikto reformas procesu, eh, pārveidojot ekonomisko savienību un uh, monetāro savienību. Vai šīs pārmaiņas ir ieinteresējušas mūsu ķīniešu un japāņu partnerus? Paldies! Nākamais runātājs ir Šolca kungs. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es vēlos pateikties Osalivāna kungam par izmeļošo pārskatu par šīm šiem samitiem. Un tagad daži jautājumi. Jūs pieminējāt enerģijas klasteru sadarbību. Vai e, šeit ir kādas sasaucas ar sadarbību attiecībā uz vidus, vides situāciju Ķīnā tuvojas ziemā, un tas ir pats par sevi izaicinājums. Ko jūs domājat konkrēti ar šo enerģijas klasteru sadarbību? Otrakārt, par Eiropas Savienības uzņēmumu darbību Ķīnā. Treškārt par sadarbību pirms devītās ministru konferences, kurā tiks apspriestas daudzpusējās tirzniecības attiecības. Un par kādām tirzniecības formām tika runāts samita laikā. Un pēdējais jautājums par NSA lomu, uh, par to, kā šis jautājums tika apspriests samitā. Un šeit ir runa par uh, uh, slepeno dienestu darbības kontroli pasaules mērogā. Šeit ir Vācijas, Bri Brazīlijas iniciatīva uh, ANO uh, iesniegta par privātās dzīves aizsardzības nodrošināšanu. Paldies! Tagad vārds Severīna kungam. Paldies, priekšsēdētāji! O'Sullivana kungam pateicos par ļoti izsmeļošo prezentāciju. Man tikai viens īsts jautājums. Tā, izskatās, ka Ķīnas pusi satrauc uh, ka viņiem ir jautājumi par mūsu brīvās tirzniecības nolīgumu sarunām ar ASV. Vai šis jautājums tika pacelts galotņu tikšanās laikā, un ja jā, tad eh, kā jūs vērtējat Ķīnas bāžas un kā mēs varam atbildēt uh, uz šādiem jautājumiem? Liels paldies! Tie bija visi deputātu jautājumu. Tagad dodu vārdu atkal O'Sullivan kungam. Liels paldies priekšsēdētāji, pateicos godātajiem deputātiem par uh, visaptverošiem jautājumiem, cenšos uz, centīšos uz tiem pēc iespējas atbildēt. Milan Mona kungs pieminēja jautājumu par Eiropas ekonomiku. Sākšu ar šo jautājumi. Tātad gan prezidents Van Rompojs, gan mm, prezidents Barozo uh, skaidroja ekonomikas situāciju Eiropā abās šajās galotņu tikšanās uh, un uh, informēja par nelielu uzlabošanos, par situācijas stabilizāciju Eiropā. Mēs, protams, necēltāmies situāciju atspogļot pārāk pozitīvi vai noliegt to, ka mums vēl priekšā stāv izaicinājumi. Bet eh, jāsaka, ļoti iespaidīgi abos samitos parādījās tas, ka vairs eh, nav jūtamas tādas lielas eh, nopietnas bāžas par ekonomikas situāciju Eiropā, kā tas bija vēl pirms gada vai trim gadiem. Tātad starptautiskā sabiedrība ir pieņēmusi to, ka mēs esam daudz ko izdarījuši, lai pārvarētu krīzi, ka mēs esam uz pareizā ceļa. Protams, mēs nevaram būt pašapmierināti, vēl daudz kas ir darāms, bet uh, šie jautājumi tika uzsvērti daudz mazāk, netika prasītas garantijas vai kādi iedrošinājumi attiecībā uz ekonomikas situāciju Eiropā, tika pieņēmts, ka Eiropa ir nogājusi pēdējo pāris gadu laikā uh, garu ceļu, ka daudz kas ir izdarīts, lai tiktu galā ar krīzi, un ka Eiropa šobrīd atrodas daudz labākā trajektorijā nekā līdz šim. Tagad jautājums, ko uzdeva Sala Frankas kungs par reformām un Ķīnas komunistu partijas plēnumu. Protams, ir grūti vēl izdarīt secinājumus, uh, balstoties tikai uz dokumentiem, jo ir jāredz, kāda ir reālā situācija valstī, bet uh, šie secinājumi bija ļoti interesanti. Šis uh, signāls, ko saņēmām no Ķīnas, uh, līderiem eh, liecina par to, ka ir iecerētas vērienīgas reformas arī attiecībā uz cilvēktiesību jautājumiem, attiecībā uz viena bērna politiku, par eh, izglītības eh, atšķirību pārvarēšanu, par tiesībām brīvāk pārvietoties valstī, par pārēju no lauku rajoniem uz pilsētas rajoniem, lai tas nenovestu pie tā, ka pilsētās pieaug nabadzīgo cilvēku skaits un ka tur veidojas graustu rajoni, kā tas ir Latīņa Amerikā. Tātad šis ir tāds kā jauns sākums Ķīnā šais jautājumos, runājot par ekonomiskiem jautājumiem. Uh, ir visinteresantākais jautājums valsts, īpa, eh, valsts uzņēmumu reforma. Tas ir svarīgi Ķīnas ekonomikai. Mēs visu to analizējam, un tagad mums jāskatās, kā visi šie paziņojumi eh, tiks realizēti dzīvē. Bet eh, tas, ko vadība teica, ir tas, ka tā ir reformu programma, kas ir saistīta ar izaicinājumiem pilsētu lauku attiecības, attieci, attīstībā austrumos un rietumos, jo austrumkrasts ir ļoti attīstīts un rietumu, riet, Ķīnas rietumu atpaliek attīstības ziņā, tātad šī uh, programma ir ļoti plaša un vērienīga, bet uh, nav nekas daudz tur teikts par politiskām reformām, nav iecerēts nekādas dramatiskas, būtiskas pārmaiņas politiskajā situācijā. Tad mums jāskatās, kā tas viss īstenosies dzīvē. Jūs jautājāt par svarīgām klauzulām mūsu nolīgumos. Man nav tādu vienkāršu atbilžu šo jautājumu. Jo zinat, ka situācija ir tāda, ka mums ir pilnvaras uzstāt uz politisko klauzulu iekļaušanu mūsu nolīgumos un par sasaisti starp politiskiem jautājumiem un uh, tirzniecības vai sektorāliem nolīgumiem. Tātad mums ir jādod stingrs uh, signāls par to, ka visiem šiem sektorāliem nolīgumiem ir arī piesaistīti politiski nosacījumi, ka mums ir jābūt pārliecinātiem par partnerus spēju īstenot cilvēktiesību prasības un uh, šos uh, politiskos nosacījumus. Pretējā gadījumā līguma darbība tiks apturēta. Bet uh, mūsu partneri uzskata šādu pieeju par apvainojošu. Mēs centāmies skaidrot, ka tā ir savs apusēja pieeja, ka arī mēs uh, uz sevi attiecinām šīs prasības, bet mūsu partneri to nevēlas saprast, un um, ja mēs pieļautu šādus izņēmumus, tad būtu pēc tam grūti um, sarunās ar citām valstīm atkal izvirzīt šādas prasības, bet atklāt runājot, mēs joprojām nesam spējuši pārliecināt mūsu partnerus, ir tīpaši jūs minētos par to, ka tā tiešām ir laba doma. Mēs runājam par formulējumiem, par dažādām teksta reakcijām, kā šo problēmu risināt, kā mēs to darām šobrīd ar Kanādu. Tas būs pirmais konkrētais gadījums, kad mums būs veiksmīgi pabeigtas tirzniecības sarunas un sarunas arī ar politisko nolīgumu, bet nebūs tādu politisku klauzulu šajā nolīgumā padome vienprātīgi pieņēma šādu lēmumu, bet uh, tomēr jāsaka, mēs vēl neesam atmetuši uh, cerības rast tādus formulējumus, kas būtu pieņemami mūsu partneriem, bet uh, nu, šīs sarunas ir sarežģītas. Kas attiecas uz pārējiem uzdotiem jautājumiem, īpaši saistībā ar tirzniecību, tad šeit abos gadījumos gan saistībā ar Japānu, gan arī ar Ķīnu Uz abiem jautājumiem var atbildēt, ka transatlantiskais tirzniecības un investīciju partnerība netika minēta. ASEAN to ne, nenorādīja uz šo jautājumu kā uz problēmu. Tika norādīts, ka viņu attieksme pret transatlantiskajām partnerībām nekādā veidā neskar brīvo tirzniecību, šie divi elementi ir viens otru papildinoši. Atbildot Tanakungam, varu teikt, ka, manuprāt, mums jābūt realistiem. Un arī Šulckungs par to jau runāja saistībā ar PTO. Šķiet, ka būs veiksmīgs noslēgums Balī konferencei, kas sniegs um, progresu Dohas darba kārtībā. Es domāju, ka visi piekritīs, ka šāda daudzpusējas iznākums, ja vien to ir iespējams panākt, ir ļoti pozitīvs risinājums. Tomēr nesam vēl pārliecināti par vēlmi PTO līmenī panākt globālu vienošanos tirzniecības jomā. Tādēļ, manuprāt, mēs turpināsim šādas divpusējas attiecības. Tomēr, jā, Tana kungs, jums ir taisnība. Ja klusā okeāna valsts noslēgs TTIP, tad mums ir brīvās tirzniecības nolīgums ar Meksiku, piemēram, un ja tāds tiks noslēgts ar Kanādu un arī ar ASV, tad, nu, savā ziņā ir šie puzles gabaliņi kopā saliekam, un tādēļ es patiešām ceru, ka kādā brīdī mēs visi atgriezīsimies Ženēvā un skatīsimies, kā šīs attiecības var padarīt daudzpusējas, lai arī iegūmi būtu pēc iespējas plašāki. Bet, nu, tāda šobrīd situācija. Kas attiec uz attiecībām reģionā kā tādā, tad, manuprāt, attiecības ir sarežģītas ir vairākas problēmas saistībā ar teritoriālu raksturu konfliktiem, ir, um, zinām, sajūta par vēsturisku netaisnību šajā reģionā novērojumu, un tādēļ es šo situāciju raksturotu tā, ka Āzijā šobrīd ir konkrēts reģions, kas ekonomiskā ziņā panāk milzu progresu. Tas ekonomiski veido savstarpējās saiknes, paplašinās, tomēr drošības arhitektūra šajā reģionā ir visai trausla. Esmu optimists un, manuprāt, viss nokārtosies nākotnē. Tomēr šī ir joma, šī ir teritorija, kur, ja nu spriedze netiktu pārvaldīta, tad eh, tam var būt neparedzamas sekas, un mēs arī zinām Eiropā, ka šādas situācijas reizēm attīstās ne tie labākajā virzienā. Protams, lielā mērā tiek aicināts eh, veidot jaunu drošības arhitektūru Āzijā, kas ļautu visām pusēm savā ziņā regulēt šī, šos konfliktus, īstenojot konkrētas diplomātiskas darbības, tā vietā, lai būtu šādas divpusēji konflikti un konfrontācijas. Bet, nu, spriedze pastāv. Arī attiecības starp Koreju un Japānu nav tās labākās. Attiecības starp Ķīnu un Japānu arī ir visai saspringts, un, protams, ir arī vērojama zināma spriedze starp Ķīnu un Dienvidu Austrum Āzijas valstīm. ASEAN, protams, ir būtisks pīlārs un atbalsts ASEAN ir veids, kā mēs stabilizējam situāciju šajā reģionā. Tādēļ mēs ceram, ka ASEAN un Ķīna izdosies vienoties par uzvedības kodeksu, kas varētu veidot vai būt par pamatu šai jaunajai drošības arhitektūrai. Tā, kungs, jūs runājat arī par vīzu jautājumu. Atklāt runājot, es tiešām nezinu, kā praksē tas attīstīsies, tomēr var jums piekrist. Uh, Ja tā var teikt, tad, nu, tīri personīgi es uzskatu, ka būtu labākais, ja Irija un apvienotā karalista pievienotos Schengenai, tad arī man nebūtu mājās braucot jāved līdzi pasa, jo, nu, šobrīd mā, doties mājās ir vienīgai galamērķis, kur man pase nepieciešama, un, manuprāt, būtu ļoti jauki, ja mums varētu būt kopīgas vīzu prasības visām 28 dalībvalstīm. Bet, ja nu tas neizdodas, tad kaut kāda, zinām, sasaiste. Uh, Uh, starp um, Schengens vīzām un pārējo valstu vīzām būtu tiešām laba, un es domāju, ka arī daudz no mūsu partneriem to vērtētu pozitīvi. Tad, nu, par Japānu, Korejas jau runāja, tālāk kodolu negadījumi. Jā, taisnība Ķīnai un Japānai ir jāstops ar milzu izaicinājumiem enerģētikas politikas jomā, un tas ir atspoguļots, tas ir redzams atspoguļojums arī uh, diemžēl tajā, ka viņu vidustermiņa mērķi attiecībā uz emisiju samazinājumu ir pazemināti, pazemināti tādēļ, ka šobrīd viņiem nav īsti skaidrs, kādā veidā iespējams atkārtot uzsākt uh, daudzu kodolu iekārtu izmantošanu. Gribētu uzsvērt, ka jā, mēs uh, nodevām viņiem vēstījumu, ka mēs it kā saprotam šo ideju, bet mēs rēķināmies ar Japānu kā sabiedroto kop sarunās, tādēļ mēs aicinātu viņus ne, nesamazināt savas apņemšanās attiecībā starptautisku mērķu sasniegšanu. Tālāk par Sīriju runājot. Man saruna gaitā vienmēr ir šķitis, ka tad, kad runājam par Sīriju ar Ķīnu, mēs it kā par visu vienojamies. Izņemot to pašu pēdējo soli, kas ir, vai tad, ko tad reāli darīsim un vai tur kaut ko vajadzētu darīt. Viņi var pievienoties mūsu izpratnē, bet tad saka, nē, nē, ārpasaulē nevajadzētu iejaukties. Viņu prāt šāda pieeja ir nepareiza. Nu, es domāju, ka tas ir um, atklāti, tā ir viņa nostāja, bet, nu, mums žēl, ka tā. Tajā pašā laikā gribētu norādīt, ka Ķīna ļoti konstruktīvi ir iesaistījusies ANO sarunās un arī Katija Aštone jau ir atzinusi, ka Ķīna ir bijis tiešām vērtīgs partners šajās sarunās un Ķīna ir spēlējis tiešām konstruktīvu lomu, tādēļ nevaram uh, nebūtu godīgi teikt, ka kopumā šis jautājums ir ļoti problemātisks ar Ķīnu. Nu, attiecības ir labas, bet, nu, Sīrija, jā, diemžēl tāds problēma jautājums, kur mūsu viedokļi atšķiras, un, diemžēl, ka humanitārā izpratnē sekas, um, kas seko šiem lēmumiem, Sīrijā ir tiešām traģiskas. Tas mums rada patiešām lielas bažas. Tālāk par Āfriku runājot esam vienojušies par dialogu attīstības jomā, runāsim par attīstības jautājumiem. Jā, jums patiešām taisnība pieejas atšķiras. Un, manuprāt, mums vajadzētu pieturēties pie mūsu pieejas, kas balstīta uz vērtībām un cilvēktiesību ievērošanas. Manuprāt, arī dažas no Āfrikas valstīm ne jau sāk saprast, ka Ķīnas iesaiste nav gluži bezmaksas prieks, un var jau būt, ka laika gaitā šī situācija līdzsvarosies. Tomēr, manuprāt, Ķīna noteikti arī nākotnē būs ļoti svarīgs uh, partners, un um, tātad Ķīnai būs svarīga loma arī Āfrikā, un tādēļ sastrādāsimies cik efektīvi un konstruktīvi vien iespējams. Tālāk par enerģiju, enerģētiku runājot, varbūt, kas izsako šobrīd par ilgu, pārāk ilgi vairs nerunāšu, bet, nu, pamatā jāsaka, ka 2020, um, tātad šajā tiesībā, šajā kop paketē mēs vienojāmies par uh, to, ka enerģētikas uh, dialogu kontekstā tiek runāts arī par globālo enerģijas drošību, runājam arī kon par konkrētiem likumdošanas aktiem, standartu noteikšanu, sadarbību enerģētikas tehnoloģijas ar zemām oglekļa emisijām, kā arī to, ka tiktu stiprināts, piemēram, Eiropas Savienības Ķīnas tīrās enerģijas centra attīstība, kas veicina to, ka uzņēmumi samazina oglekļa emisijas un pastāv arī iespēja risināt kodolenerģijas attīstību drošā veidā, izmantojot vispārējo Euratom nolīgumu ar Ķīnu. Un pēdējā lieta, kas ir minēta, ir, protams, stiprināt sadarbība enerģi, enerģijas um, regulējumā, lai veicinātu labo praksi. Šīs te ir tās jomas, kuras mēs aktīvi pārunājam. Vēl kāds jautājums, ko mēs gribā, būtu gribējuši pārunāt samitā, bet kam Ķīna nepiekrita, ir uh, zaļā izaugsme drošā pasaulē. Mums šķita, ka um, šajā jautājumā mums ir ļoti daudz kopīgu elementu, un kā jūs pareizi norādījāt, tad Ķīna un arī visi, kas būs devušies uz Ķīnu, zinās, ka jo īpaši Pekinā ir tiešām milzīgas problēmas vidas kontekstā, un manuprāt, to atzīst arī Ķīnas iedzīvotāji, viņi saprot, ka viņiem ir jārēģē uz šīm bažām. Uh, Un tas ir arī jautājums, kas ir iekļauts trešajā plēnuma programmā. Nekādā veidā netika runāta privātuma jautājuma vai datu aizsardzības jautājuma, ko minējāt. Priekšsēdētājs ceru, ka es atbildēju uz visiem jautājumiem. Paldies par iespēju, ja nu ko aizmirsu vai piemirsu vai varu sniegt papildus informāciju, tad ar prieku to varu varbūt divpusēji vēlāk darīt, ja nu tas būtu nepieciešams. Paldies! Paldies! Pāriem pie nākamā darba kārtības punkta. Viedokļu apmaiņa par Eiropas ārējās darbības dienestu. Diemžēl jāsaka, ka Pierre Vamo ir um, atcēlis šo sanāksmi šodien dienu dienas laikā viņš vēl norādīja, ka it kā ieradīsies, bet šķiet, ka ir kādi ārkārtas jautājumi saistībā ar Viļņas samitu. Bet, nu, jebkurā gadījumā mums ir paveicies, ka um, Davids Osalivans varēs veiksmīgi pārņemt šo uzdevumu, kas ir arī izpildu direktors. Un paldies prezidentūras pārstāvjiem, kas mums ir pievienojušies uz šo sanāksmi. Ceru, ka jums izdosies izklāstīt konkrēti jūs priekšlikums attiecībā uz pārskata procesu. Mēs zinām, ka ļoti liela daļa no šiem nosacījumiem, ko esam pieņēmuši Eiropas parlamentā, ir iekļauti Gvaltjērī ziņojumā, un augstā pārstāve vicepriekšēdātāja īstenībā domā ļoti līdzīgi. Mūs mazliet uztrauc, ka šīs ziņojums iekļauj ļoti daudz zināšanu, bet, diemžēl, Eh, visas eh, šīs vadlīnijas, kas tiek atzītas par labām, netiek īstenotas. Mēs gaidām uz jauno komisiju un jauno parlamentu un jauno augsto pārstāvi, un pa to laiku divi gadi ir pazuduši. Ja mēs būtu zinājuši to, ko mēs zinām tagad, tad šo procesu mēs būtu varējuši iesākt jau daudz ātrāk. Tagad mēs zinām, ka un trīs ar pus gadu laikā, protams, daudz kas bija jādara, lai varētu iekārtot eh, šo dienestu. Mm, līdz ar to nevar teikt, ka viss ir ļoti pozitīvi vai viss ir ļoti negatīvi, bet es domāju, ka mums tagad vajadzētu mazliet vairāk domāt par īstenošanu. Un šķiet, šeit mēs arī gribētu mazliet vairāk ambiciozitātes redzēt. Mēs redzam, ka tajos punktos, kur esam izteikuši kritiku, kur ir runa par saikni starp komisiju un Eiropas ārējās darbības dienestu, kur tiek runāts arī par to, ka augstajā pārstāvē vajadzētu uzņemties spēcīgāku lomu kā komisijas vicepriekšēdētājai, lai komisijā būtu lielākas pilnveres un lai starp šīm abām instancēm neno, nebūtu nekāda konkurence, bet gan laba sadarbība. Tas ir vienīgais veids, kā var nodrošināt labāku tālāk attīstību, tātad veidot kopēju sadarbības klasteru starp augsto pārstāvu komisiju un Eiropas ārējās darbības dienestu. Šādā veidā m, mm, radīsies sinerģija un būs labāki rezultāti. Uh, Tāpat arī ir daudzi citi tālāki jautājumi par Eiropas ārkārtas eh, rēģiešanas centru. Tāpat šeit ir jārunā par pārstāvjiem, kā tas izskatīsies nākotnē. Šķiet, ka šeit būtu jāņem vērā kļūdas, tā lai pēc jaunajām vēlēšanām viss uzreiz varētu iet uz priekšu. Tāpat arī ir jāizmanto aizsardzības samita decembrī rezultāti. Šādā veidā varētu turpināt struktūrālu sadarbību, un tas arī būtu jādara. Tie ir tikai piemēri, kas mūsuprāt ir būtiskākie. Tāpat arī mēs domājam par struktūrēšanu attiecībā uz personālu. Šķiet, ka kopienas ierēģi, uh, karavīru vietas un arī dalībvalstu pārstāvji uh, uh, ietilpst darbinieku kategorijā. Dalībvalstis uzskata, ka vismaz 30% ir jānāk no dalībvalstīm. Taču šeit ir runa par visu dienestu kopumā, nevis tikai par augstākā līmeņa darbiniekiem. šeit veidojas uh, tāda kā bloķēšana, karjeras iespējas darbiniekiem netiek dotas. Tātad karjera kaut kādā brīdī apstājas. Tas, protams, mums rada bažas. Tad, kad notiek sarunas par budžetu, iespējams, ka Sala Frankas kungs varēs ko teikt, eh, kā rīkoties attiecībā uz īpašo pārstāvju budžetu. Es ar lielu izbrīnu skatos, kāpēc uh, viņi vēl ar vienu ir padomē, kāpēc viņi neatrodas ār, Eiropas ārējās darbības dienestā. Komisijas un, komisija un dalībvalstis eh, kaimiņu attiecību politiku vēlas novirzīt uz Eiropas ārējās darbības dienestu, bet šiem pārstāvjiem vēl, vēl ar vienu jābūt padomē. Neredzu šeit nekādu iekšēju pamatojumu. Ja mēs skatāmies, piemēram, uz augstās pārstāves un Eiropas Savienības uh, vēstniecību attiecībām un pārklājumiem konkrētā reģionā, tad šī situācija arī ir sarežģīta. Viens un tāds pats cilvēks pārstāv gan padomi, gan arī ārējās darbības dienestu, un, protams, ar to ir saistītas arī izmaksas, ko arī mums vajadzētu šeit cita starpā skatīt. Uzskatu, ka ir ļoti daudz šādu jautājumu, par kuriem mēs brīnāmies, kāpēc uh, tie vēl ar vienu atrisināti. Es varu jums apsolīt, un šķiet, ka arī viss parlaments tā domā, ka ja šīs struktūras netiks mainītas, tad mm, mums vajadzēs nopietnāk runāt par budžetu, jo īpaši šeit ir runa par darbinieku vietām un amatiem. Tas noteikti runā pretī līgumam un tam, par ko mēs esam vienojušies ir jāpilda pienākumi. Mēs izmantosim visus mūsu politiskos instrumentus, ja mūsu noteiktie mērķi netiks ievēroti. Dalībvalstis interesē vietas Eiropas ārējās darbības dienestā un citas lietas attiecībā uz šo dienestu dalībvalstīm interesē maz ir skaidrs, ka nacionālajie darbinieki varētu izlēmt, vai viņi vēlas palikt vai nē uz pastāvīgu amatu Eiropās darbējies ārējās darbības dienestā. Tas, ka viņiem ir jāatgriežas mājās, nozīmēs, ka vienmēr būs uh, lojaltātes konflikti. Galu galā Lojalitāte ir cilvēciska lieta, un ierēģi arī ir cilvēki, un līdz ar to šeit rodas problēmas. Mums e, Eiropas Savienībā ir jāpieņem lēmumi, un šie lēmumi netiek pieļauti. Ja esmu jauns ierēnis, un man ir jāatgriežas mātes mājās, tad uh, es noteikti runāšu savādāk nekā savā darba vietā. Mums noteikti vajadzētu ko darīt lietas labā. Mums vajadzētu skatīties, uh, kāda būs vadība Eiropas ārējās darbības dienestam. Vadībai ir jābūt pietiekami drosmīgai, lai uh, šis dienests mainītos un būtu efektīvs. Attiecībā uz šo pārskatu varbūt mēs varētu pat nerunāt. Es zinu, ka Eiropas uh, augstā pārstāva vicepriekšādētāja veic izcilu darbu. Mēs redzam, ka viņa Eiropas labā ir patiešām paveikusi izcilu darbu, piemēram, attiecībā uz Irānu. Augstā pārstāve ar saviem darbiniekiem, ar Helgu Šmītu, ir paveikusi tiešām ļoti labu darbu. Arī Deivids strādā ļoti labi, bet uh, kopumā no šī dienesta mēs vēlamies mazliet vairāk uh, eh, ambiciozitātes. Deivid, tagad jums vārds. Well, with your permission, Chair, perhaps I, I'll, I'll... Ar jūs atļauju? Jā, pavisam īsi. Protams, arī mūsu ģenerālsekretārs gribēja ierasties un sākumā liels jums paldies par doto iespēju un paldies arī par parlamenta ieguldīto darbu šajā dosē pēdējo gadu gaitā. Mēs to vērtējam augstu, to varu teikt no sirds. Paldies par atbalstu un jūsu apņemšanos no parlamenta puses attiecībās dienesta darbības uzsākšanu. Tas nebija vienkārši solis. Izaicinājums bija visai liels, ar ko bija jāsaskaras mūsu augstajai pārstāvei. Un pirmais mandāta gads tika veltīts uh, diskutējot par juridisko pamas, pamatu pašam postenim kā tādam, un pēc tam šo struktūru vajadzēja īstenot. Tajā pašā laikā Katrīna vienmēr norāda, ka jā, tas, nu, mēģināt vadīt lidmašīnu tajā pašā laikā, kad tiek um, likti vēl klāt lidmašīnai spārni un remontēts dzinējs, nu, ir, ir visai grūti. Bet domāju, ka ir daudz, kas panākts arī politikas jomā, jūs arī uz to norādījāt, un Irāna ir pēdējais labais piemērs. Katija jau iepazīstinājusi ar uh, ziņojumu pirms vasaras, kā jau tas ir noteikts arī lēmumā, un priekšsēdētāji kungs, jūs jau vairāk kārt minējāt, uh, laika aspektu šī ziņojuma kontekstā. Nu jā, var jau būt, ka tas bija nedaudz pāragrs, tīri tādā ziņā, ka neizbēgamā brīdī šis ziņojums nonāk um, uz galda tajā brīdī, kad gaidām institucionāla rakstura pārmaiņas, tātad būs gan uh, jauns parlaments sasaukums, gan arī pārmaiņas komisijā, nu, laika brīdis ir visai sarežģīts, un tad, kad šis ziņojums tika izstrādāts, tad visiem um, padomā bija jautājums, vai tad mēs mēģināsim īstenot juridiskas pārmaiņas pirms iestāžu tātad, struktūru maiņas vai pēc tam. Nu, jāsaprot, ka šobrīd būtu visai grūti uzsākt juridiska pārmaiņu, juridisku grozījumu procesu. Tādēļ šobrīd mēs vērtējam dažādos priekšlikumus tīri arī šādā gaismā un mēģinām saprast, kā vislabāk rīkoties tālāk. noteikti gribētu pateikties Lietuvas prezidentūras milzu darbam, kas ir ieguldīts šajā dosjē. Un vēstnieks ir kopumā veltījis četras padziļinātas diskusiju raundas korepērā šim konkrētajam jautājumam. Un pateicoties um, tātad, šim milzu darbam, korepērā vēstnieks šobrīd strādā pie padomu secinājumiem, ko cerams arī pieņems un apstiprinās 17. decembra vispārēju lietu padomē. Šajā jautājumā, protams, ir jārunā par daudzām lietām, dažas lietas, ko var darīt, eh, paveikt augstā pārstāve, tad jārunā par pašas organizācijas pārstruktūrēšanu, efektivitātes uzlabošanu, un no otras puses ir vairāk tādas vidēji termiņa lietas un grozījuma un pārmaiņas, kas ir saistīti nevis ar pašu ārējās darbības dienesta dibināšanas lēmumu, bet gan ar tādām ārējām izmaiņām, nu kā piemēram finanšu regulas maiņu. Mēs, protams, visi zinām, cik um, cik jauks pasākums ir gan finanšu regulas, gan arī personāla regulas grozījumi. Tādēļ mums ir uh, tādas gan īstermiņa, gan arī vidēja termiņa rekomendācijas apkopotas kopā šobrīd. Dažas no rekomendācijām to mērķis ir uh, padarīt efektīvāku mūsu delegāciju darbu, nodrošinot, ka delegāciju vadītāju instrukcijas um, tiek uh, efektīvāk īstenotas, tiek samazināts administratīvais sloks, ir stiprināts sadarbības starp pārējās darbības dienestu un komisiju, arī resursu pārvaldība delegācijās un arī vietēja rakstura sadarbības starp Eiropas Savienības delegācijām un dalībvalstu vēstniecībām. Šis elements ir viens no, viena no svarīgākajām jomām, kur mums ir jāveic arī tālākās darbības. Tātad um, telpu dalīšana, kopējas infrastruktūras izveida un tā tālāk. Bet, ja kurā gadījumā šis pasākums ir tāds vidēja līdz ilga termiņa pasākums, tas nav paveicams nedēļas laikā. Attiecībā uz dažiem elementiem priekšsēdētāji jūs jau minējat arī par īpašajiem pārstāvjiem. Uh, Šim jau par šo jautājumu būs jādiskutē atsevišķi, laicīgi jādiskutē ar dalību valstīm, kā arī tātad um, priekšsēdētāja amats darba grupās arī. Tam būs nepieciešams papildus laiks. Bet, kas attiec uz īstermiņa priekšlikumiem un to īstenošanu, tad domāju, ka tos mums pašiem izdosies pavirzīt uz priekšu. Otrs būtisko priekšlikumu kopums ir saistīts ar vidēja termiņa pasākumiem. Uh, Un, um, kas attiec šiem pasākumiem, tiem būs jāpagaida pārmaiņas Eiropas iestādēs, jo tas ir saistīts ar portfeļu sadali gan komisijā, gan eh, komisijas iekšējo struktūru darbu, un potenciāli tas varētu um, nozīmēt, ka būs jāmaina arī vairāk tiesību akti. Un tas pats attiecas arī uz um, vietnieku noteikšanu. Zinu, ka šis jautājums ir svarīgs arī parlamentā. Un mums jāsaprot, kā vislabākajā veidā um, pārvarēt šos sarežģījumus, kas ir saistīts, uh, saistīti ar tātad vai, ar šiem vairākiem līmeņiem, tātad un vienā personā, augstā pārstāve, delegācijas vadītājs, vicepriekšsēdētājs, tātad šīs pārē, šī pārēja no esošajiem ad hoc pasākumiem uz pastāvīgiem posteņiem, arī par to noteikti būs jādomā. Kas attiecas uz augstē, augšējo vadības struktūru pārorganizāciju ārējās darbības dienestā, uh, valdes sastāvs un vairāki valdes vadītāji, nu arī tas būs jāpārunā paturot prātā Ketrīnas nākotnes darbību. Nu, šie komentāri vairāk bija tā kā Piera vārdā, bet, nu, jebkurā gadījumā mēs esam lielā mērā sastrādājušies pēdējo trīs gadu laikā, un, manuprāt, mūsu sadarbība bija ļoti labi pamatota, jo īpaši sākuma uh, darbības uh, posmā, jo visas šīs izmaiņas bija tiešām sarežģītas un ģenerālsekretāram būtu grūti vienam bijis ar to tikt galā. Tomēr tagad esam klā, nākuši klajā ar rekomendāciju Katrīnai, un arī viņa ir atzinusi, ka šāda sadarbība nav obligāti jāatkārto arī nākamajā darbības fāzē, un abas šīs lomas varētu veiksmīgi pār, pār tātad īstenot reformas. Bet nu tā nav vienīgā reforma, ko viņi plāno īstenot. Kā jūs priekšstādātāji minējāt, tad. Uh, jā, Pjērs mm, Vamon bija plānojis ierasties. Viņš neieradās nedēļ Viļņas samita, bet gan tādiem aktuāliem jautājumiem saistībā ar tuvajiem austrumiem. Un um, viņam nācās piedalīties videokonferencē, bet jūs jau zinat, ka ar parlamentu viņam ir ļoti laba sadarbība, un viņš bieži vien pie jums atgriežas. Kas attiec uz kopējo ārlietu un drošības politiku, tad uh, tā ir patiešām svarīga un esošā sistēma šajā jomā nedaudz rada jautājums attiecībā uz uh, ziņošanu un kas attiecas uz formālo CSDP struktūru, tad, lai to grozīt, būtu nepieciešams padomes lēmums, tomēr mēs varam nedaudz integrēt šo jomu, bet nu arī šī mērķa labad būs jāsagaida padomes, uh, decembra padome un tad varēsim pabeigt darbu pie šīs lietas. Priekšsēdētāji, tāda šobrīd situācija, jūs minējāt, ka ir nepieciešams liels ambīcijas. Nu, manuprāt, ar ambīcijām mums nav problēma. Mēs varam identificēt tos jautājumus, pie kuriem ir jāstrādā. Un, manuprāt, ir vienkārši tāda pēc būtības dilemma, kad uzsākt šo procesu, vai to darīt tagad, atzīstot, ka visticamāk būs grūti tad to novest pie laba rezultāta tādā ierobežotā uh, likumdevējiem pieejamā laika posmā pirms um, beidz šis parlaments sasaukums, un tajā pašā laikā arī atzīstot, ka, ja atklāti runājam, tad dažiem no šiem jautājumiem būs nepieciešams arī ieguldījums no nākamā komisijas prezidenta, arī augstās pārstāves, uh, tur ir saistīts komisijas pārstruktūrizācija un tā tālāk. Tādēļ, manuprāt, ir šāda tiešām būtiska dilemma, kad tad īsti īstenot šīs pārmaiņas, vai nu to sākt tagad un saprast, ka varbūt rezultāti nebūs vēl, vai arī vienkārši pieņemt situāciju, kāda tā ir, un pārnest to nedaudz vēlāk, atlikt uz brīdi, kad visas iestādes būs reāli spēkā darbosies un, un varēs to darīt. Nu, protams, um, dalībvalstis uzskata, ka šobrīd nebūtu vēlams uzsākt uh, likumdošanas pārskata procesu, lai varbūt labāk pieņemt zināšanai visus šīs jautājumus un situāciju, un tad ķerties pie darba pēc tam, kad būs notikušas parlament, Eiropas parlamenta vēlēšanas un iecelt jaunā komisija. Bet, nu, tas ir viss, ko varu teikt šobrīd ārējā darbības dienesta vārdā. Bet, protams, arī vēstnieks noteikti gribēs um, izklāstīt savu nostāju. Thank you very much, uh, Mr. President. Thank you. Liels paldies, priekšsēdētāji kungs. Paldies, uh, Salivan kungs, par šiem ievadvārdiem. Jūs jau pieskārāties vairākumam svarīgo jautājumu, par ko biju gatavojies runāt. Un um, tiešām es domāju, ka vispirms ir jāpalūkojas uz procesu padome domā par prioritātes piešķiršanu ārējās darbības dienestam un par šo pārskatīšanas procesu, domājot par otro kārtu, kas notiks ar eh, jauno komisiju sastāvu, jauno augsto pārstāvi un jauno Eiropas parlamentu pēc vēlēšanām. Uh, iemesli jau tika izklāstīti un uh, padome pieņēma šo pamatojumu, lai īstenotu dubultu pieju, uh, prasot uh, nopietnas pārmaiņas, uh, nopietnus pārvietojums, jāgroza tiesību akti un tas nav viegls process, tas pilna vairā, eh, prasa ilgāku laiku. Bet es arī gribētu pievērsties šim pamatojumam, kad mēs gatavojāmies eh, prezidentūrai, mēs ar Dēvidu tikāmies jau pirms eh, diviem vai pusotra gada un mēs apspriedām jautājumu, ko darīt ar šo pārskatu uh, servis uh, dienesta pārveidi, bet uh, viņš teica, ka vispirms jau šis dienests ir jāizveido, pirms to var atkal pārveidot. Un, protams, ir uh, daudz, ko var izdarīt arī bez likumdošanas aktu pārveides, var uzlabot uh, pārvaldības efektivitāti, var uzlabot sadarbību starp institūcijām un delegācijām ar dalību valstīm, lai nodrošinātu informācijas aprit un kopīgu telpu īri. Tālāk par ko koreperu šeit tika apspriest apspriest četri jautājumu loki. Pirmkārt, paplašināt ADD pilnvaras. Tas šeit ir runa par vispārēja rakstura pienākumiem attiecībā uz to, kas notiek Briselē tālāk sadarbības un situācijas uzlabošana delegācijās un par sadarbības uzlabošanu ar vēstniecībām, tātad par kopīgām atskaitēm, kā vienkāršot administrāciju un finanšu pārvaldību, uh, ņemot vērā finanšu regulu, un mēs aicinājām varbūt uh, intensificēt sadarbību ar ADD un uh, par to, ka komisijai būtu jāpaska, jāizskata tas, kā samazināt slokus delegācijām. Trešais jautājums, kas ir ļoti svarīgs, ir uh, jautājums par personālu. To arī mm, mēs risinām. Ar Protams, nekas jau nav absolūti ideāls, bet šobrīd mēs esam visumā apmierināti ar situāciju par to, ka viena trešdaļa darbinieku pārstāv nacionālās institūcijas dalību valstīs. Protams, ir šeit arī izaicinājumi saistīti ar šo situāciju mēs uzskatām, ka ir jāsaglabā šāda pieeja un jārod risinājumu, kā uzlabot darba efektivitāti un lai būtu kopīga atbildība par dienesta darbību un lai veidotos Eiropas diplomātiskā kultūra. Un pēdējais jautājumu kopums. Mēs uh, centāmies arī tātad risināt šos personāla jautājumus un apspriedām arī ilgtermiņa pārvaldības jautājumus, centāmies izstrādāt ilgtermiņa ieteikumus gan drīzāk tādā teorio, teoretiskā veidā. Un šeit galvenais jautājums bija saistīts ar par augstās pārstāvis vietniekiem un korepera locekļi pauda apmierinātību ar pašreizējo situāciju, kad augsto pārstāvi aizstāja prezidentūras ministri vai komisāri, bet šis jautājums vēl tiks izskatīts arī tuvākā nākotnē. Vēl citi citi jautājumi, par ko sprieda Koreper. Par darba uzlabošanu, bet tas jau gan nav saistīts ar komisijas ārējās darbības dienestu kompetenci, bet uh, tas drīzāk attiec uz dalību valstīm, par, proti par konsulāriem dien pakalpojumiem. un uh, ir uh, jau pozitīva pieredze, kad konsulārie dienesti saglā, sadarbojas krīzes situācijās, izstrādājot ārkārtas uh, rīcības plānus. Un it īpaši attiecībā uz jaunajām dalību valstīm mēs izvērtēsim, kā šos politiskos jautājumus par sadarbību risināt. Vēl jau Devids pieminēja par padomes secinājumiem, ka deputāti to jau, tos jau izskata, un 11, 17. decembrī ir paredzēts šos secinājumus apstiprināt. Patiešām par mūsu mērķiem un cik tie ir vērienīgi jāsaka, ka mums ir iespējams saglabāt diezgan vērienīgus mērķus un ka pat pēc Eiropas parlamenta vēlēšanām un jaunās komisijas izveidošanas varbūt arī augstais pārstāvs varēs dot savu ieguldījumu un būs varbūt jāgroza arī finanšu regula. Tāpat uh, turpinās arī sarunas par ASV, bet uh, šeit būs vispirms jāpanāk politiska vienošanās. R šeit uh, ir atšķirīgs viedoklis dažādām pusēm, bet, lai varētu sagatavot grozījumus, varētu būt nepieciešams vairāk laika. Tātad. tad vispārējo lietu padome decembrī pieņēma secinājumus, un tad prezidentūra sadarbosies ar ārējās darbības dienestu e, attiecībā uz īstermiņu pasākumiem, bet mums šis darbs ir jāturpina, jādomā par efektivitāti un arī par nākamajiem soļiem, kas būtu jāspēr. Un varbūt atkal uh, nākamais uh, posms varētu būt 2015. gads, kad atkal varētu izvērtēt šo situāciju, bet tas uh, ir arī atkarīgs no tā, ko lems 17. decembrī dalību valstu pārstāvju. Roberto Gvaltieri. Thank you. I apologize for. Liels paldies. Es atvainojos, ka ierados mazliet vēlāk, taču uh, AFCO komitejā bija konference, un man tur bija arī jārunā. Es domāju, ka ar uh, Elmāru Buroka ievadvārdiem mēs jau esam dzirdējuši, ka jūlija beigās publicētais pārskats ir apsveicams Tas labi ataino lielāko daļu no problēma jautājumiem, ko Eiropas parlaments ir identificējis. Protams, mēs esam līdz ar to apmierināti, bet es uzskatu, ka mans ieguldījums varētu būt noderīgs, ja es uzsveru likšu uz diviem jautājumiem. Viens ir tāds vispārīgāks jautājums, to pieminēja jau Osalivena kungs. Proti šeit ir runa par to, kā sasaistīt īstermiņa mērķus, kas ir skaidri identificējami, kurus var uzreiz īstenot, un ar tādiem būtiskākiem pārskata elementiem. Ir skaidrs, ka pavisam drīz mums būs jauns parlaments un pēc gada arī jauna augstā pārstāve. Es pilnīgā, pilnīgi saprotu, ka politiskā ziņā ir ļoti grūti iztēloties padomas lēmumu pārskatīšanu pašreizējā brīdī. Taču tajā pašā laikā es domāju, vai mums nevajadzētu paskatīties, kas um, notiks uh, turpmākajā laikā, ko darīs jaunais pārstāvis vai tam nevajadzēs veikt savu pārskatu, kā varētu apvienot to, kas ir noticis starp uh, šiem diviem posmiem, starp pārskatu un starp to, ko varētu juridiskā ziņā paveikt jaunais parlaments. Mans ieteikums būtu šāds. Ir jāmēģina sagatavoties uh, šim darbam ir jau jāgatavo nākamais pārskats. Nevajadzētu būt tā, ka mēs uh, paveiksim šos īstermiņa mērķus un pārēj atstāsim nākamā sasaukuma ziņā. Ir ļoti svarīgi saprast, ka pēc piecu gadu pieredzes pašreizējā vadība dod savu ieguldījumu Protams, pēc tam arī ir jādomā, kas piedalīsies lēmumu pieņemšanas procesā. Ja e, būs kaut kādas izmaiņas lēmumā. Es gribētu, lai šajā procesā pārskatīšanā būtu kontinuitāte. Ne jau tāpēc, ka mēs gribētu kaut ko tādu darīt, es ceru, ka arī nākamais parlaments dos savu ieguldījumu un domās līdzīgi. Uh, Taču es uzskatu, ka šis eh, šajos gados paveiktais labais darbs eh, nedrīkstētu tikt aizmirsts. Tam vajadzētu dot eh, pozitīvu ietekmi arī uz turpmākajiem notikumiem. Protams, vēlos runāt arī par kritiskākiem punktiem šajā kontekstā. Šis vispārējais konteksts, protams, ir tāds, ka esam apmierināti ar publicēto pārskatu. Tagad labprāt identificēšu dažus kritiskākus punktus, un šeit es gribētu likt uzsveru uz to, ka ir jāstiprina augstās pārstāvis komisijas priekšsēdētājas loma, lai tā varētu nodrošināt visaptverošu pieeju dažādiem jautājumiem, bet nevienmēr pārskats atbilst šim mērķim. Piemēram, trūkst kompetences kopienu politikas ārējā dimensijā. Nedomāju, ka labākais veids, kā aizpildīt šos trūkumus, būtu piesaistīt vēl vairāk nacionālo ekspertu. Uzskatu, ka institūciju dienesta izmantošana uh, ļautu mums labāk identificēt eh, mūsu kompetenci trūkumus eh, kopienu politikā. Vispārējais jautājums par Gluži pretēji mēs gribētu spēcīgāku uzsvaru uz to, ka ir jāveido dienesta gars ir vajadzīgs tas, lai šie darbinieki, kas nāk no dažādiem avotiem, no dažādām vietām, izjustu piederību dienestam, lai viņiem veidotos lojaltātes sajūta. Tāpat vēlētos norādīt uz kādu trūkumu, jautājumu, ar ko neesam pilnībā apmierināti. Šeit ir runa par kādu budžeta pārnešanu uz uh, eh, EADD budžetu. Tas ir noderīgi, ņemot vērā uh, šo instanču tālāku attīstību. Iepriekšējās instancēs eh, šīs EADD budžets eksistē līdzās KATP budžetam. Šeit mēs vēlētos, lai mūsu viedoklis tiktu ņemts vērā. Noslēgumā demokrātiskā atbildīguma jautājums sadarbība ar parlamentu 36. panta īstenošana un deklarācijas par demokrātisko atbildīgumu. Šeit Priecājamies, ka šis punkts tiek ņemts vērā, taču uzskatām, ka vajadzētu darīt vēl vairāk. Vajadzētu skaidri norādīt uz problēmu, ka demokrātiskā atbildība ir jāpalielina, ņemot vērā EADD jauno lomu un arī Eiropas parlamenta pilnvaru maiņu pēc Lisabonas līkuma, jo īpaši, ja runa par eksante konsultācijām ar parlamentu par pilnvarām un kompetencēm. Uzskatu, ka pie šī jautājuma mēs varam strādāt un varam sākt strādāt jau tagad, jo tas eh, nekādā veidā nav atkarīgs no izmaiņām likumdošanā. Tie būtu galvenie punkti, ko vēlējos izklāstīt, taču noslēgumā gribētu pieminēt kādu jautājumu, kas varbūt tieši neatiecas uz tēmatu, bet tomēr ar to ir saistīts. Uzskatu, ka mums vajadzētu būt lepniem ar EADD. Ja mēs paskatāmies uz to, kas ir noticis attiecībā uz Irānu, uz Serbiju un Kosovu, tad ziņas, kas parādās laikrakstos, ļoti, neatspoguļo ļoti labi izšķirošo lomu, ko spēlē EADD. Mēs saprotam, ka šeit dienests ir spēlējis ļoti svarīgu lomu. Protams, mēs varam kritizēt, mēs varam vienmēr uzlabot, taču mums ir arī jāatzīst, ka tikai pēc dažu gadu darba šis dienests kļūst par uh, īstenas ārlietu politikas iniciatoru, un tas ir pats svarīgākais. Paldies! Gracias, señor presidente. Gracias, señor Salivan, señor Paldies, priekšādātāji. Paldies, eh, Salivana kungs. Es vēlētos pateikties jums un arī vēstniekam par eh, jūsu iespējām un pausto viedokli. Gribētu būt pavisam atklāts šajās debatēs. Es vēlētos atkārdināt, ka ar Broka ziņojumu Eiropas parlaments izvēlējās, ka dienestas atradīsies komisijā. Mēs zinām, ka Eiropas parlaments ir sniedzis atbalstu jūsu dienestam. Tas tiek darīts balstoties uz uzticēšanos un lojalitāti, jo īpaši ņemot vērā budžetu un finansiālo situāciju pēc pirmajiem dienesta gadiem. Mēs esam vienmēr atbalstījuši maksājumus, esam izveidojuši īpašu budžeta pozīciju īpašajiem pārstāvjiem, bija arī problēmas attiecībās tiesisko pamatu, bet mēs esam snieguši eh, savu atzinumu par pirmā gada budžeta izpildi. Revīzijas palātā arī pozitīvi izteicās par šo pirmā gada pārskatu. Es piekrīstu Glautjērī kunga vispārējai analīzei. Protams, eh, pastāv arī trūkumi, bet kopumā situācija ir pozitīva. Domāju, ka pirmais darbības gads ir bijis labs. Rezolūcija ir pieņemta plenārsēdē un ir jūtami ļoti saprātīgi pasākumi. Piemēram, Panama Uz Zalavina kungs pašlaik mēs spriežam par finanšu instrumentiem. Un eh, instruments atveseļošanai vēl ar vien nav apspriests, jo te ir runa par koplēmu procedūru. Komisija ir nolēmusi to atsaukt, un, protams, ka tas apdraud kopējos sarunu rezultātus. Tas nozīmē, ka mēs spēlējam šeit ļoti nozīmīgu lomu. Mēs uzskatām, ka šeit uz kārts ir liktas eh, daudz cilvēku liktenis, un līdz ar to tas ir ļoti svarīgi. Mēs domājam, ka dienests darbojas ļoti labi. Mūsu paškomiteja nesen devās uz Vašingtonu un Ņujorku, ASV, un delegācijas paveiktais bija patiešām izcels. Valtierī kungs norādīja, ka ir vairākas delegācijas, kas nemaz nesaprot, ka tās pārstāv visas Eiropas Savienības institūcijas. Nesen eh, parlamentārā delegācija devās uz Andu kopienu, un delegācijas vadītājs eh, nāca klajā ar publiskiem paziņojumiem presei, kas neatbilda Eiropas parlamenta paziņojumiem. Tas nozīmē, ka mums vajadzētu ciešāk papētīt šo jautājumu. Protams, delegāciju vadītāji ir tur, lai aizstāvētu institūciju nostājas, Tad, ja nevar izteikties par labu vienai institūcijai un par sliktu citai, jo īpaši mēs zinām to, kas ir rakstīts līkumā par šiem jautājumiem. Esmu priecīgs, ka tā nav vispārējā tendence un kopumā šī situācija ir apmierinoša, bet mums vajadzētu uzņemties savu atbildību. Mēs zinām, ka arī attiecībā uz iepriekšējo punktu ir arī citi pienākumi, kas ir jāveic. Piemēram, Tad, kad tiek organizēts EADD darbs, tad ļoti daudz darba iedarās tieši administratīvajā sadaļā. Taču ir arī vairāki piemēri, uh, šeit ir vairāki piemēri, kur EADD darbs ir bijis patiešām izcils, piemēram, Irāna. Mēs zinām, ka Eiropas parlamenta izvirzītās rekomendācijas ar Broka kunga palīdzību, ar Gvaltjērī kunga palīdzību uh, neatiecas tikai un vienīgi uz augsto pārstāvi, bet uz visām dalību valstīm. Mēs zinām, ka ir gūts daudz pieredzes, ka tā ir konsolidēta, un mums ir jāskatās, vai īstermiņā varētu atrisināt lielu daļu no pašlaik neapmierinošajiem jautājumiem. Pie tā mums vēl ir jāstrādā. Uz Salivina kungs. Tad, kad tiks pieņemts galīgais personāla plāns, lai uzlabotu dienesta darbu un lēmu pieņemšanas procesu, tad arī mēs eh, skatīsimies, kas tad ieņems šīs vietas, un, protams, mēs skatāmies arī uz jauno komisiju. Ir arī vairākas īstermiņa izmaiņas, kuras varētu veikt, lai uzlabotu dienesta darbu. Un šie ir jautājumi, no kuriem pašlaik nevar izvairīties. Ir arī citi jautājumi, piemēram, personāla pakāpes diplomāti no dalībvalstīm nes ļoti daudz pieredzes un eh, zināšanu, taču mums nevajadzētu darbiniekus eh, citās pakāpēs un citos eh, organizācijas līmeņos padarīt par mazāk vērtīgiem. Uzskatu, ka EADD varētu šeit mācīties no parlamenta. Priekšēdētāji noslēgumā es gribētu teikt, ka uh, manuprāt, ir ļoti būtiski un patiešām nozīmīgi pildīt savas apņemšanās. Eiropas parlaments savus pienākumus uztver patiešām nopietni. Parlaments vienmēr ir atbalstījis augsto pārstāvi. Ir bijušas arī daudzas neoficiālas sanāksmes ar delegāciju vadītājiem. Esam vienmēr izturējušies atturīgi un nesam bijuši pārāk uh, kritiski, neesam izteikuši noniecinošus komentārus. No administratīvā viedokļa mums ir jāatzīst ieguldītie poli, pūliņi. Šeit ir jāatzīst gan um, augstās pārstāves darbs, gan ģenerālsekretāra darbs, gan arī pašo Salivina kunga darbs. Uzskatu, ka viņa darbs noteikti ir slavējams. Tieši viņu dēļ šīs idejas ir kļuvušas par realitāti, un tieši tāpēc mēs tik daudz gaidam no šī dienesta. Uzskatu, ka nākotnē to visu varētu konsolidēt, un, ja tas būtu ārpolitikas instruments, tad tas būtu daudz konsekventāk un arī redzamāk. Liels paldies priekšsādētāji, man ir paziņojums, esmu saņēmis ēpastu no Kijevas. Vitālija Kličko lidmašīna desmit metrus pirms uh, apstāšanās ir apturēta. Un līdz ar to viņš nevar piedalīties uh, opozīcijas uh, sanāksmē. Šķiet, ka ir pārņemta arī viņa mājaslapa un Twitter konts. So, the empire strikes back. Tas nozīmē, ka viņam tagad ir jālido atpakaļ. Krumbergs kundze. Thank you, Chairman. I would like to also... Paldies, priekšsēdētāji. Es arī vēlējos pateikties par jūsu pausto viedokli. Mēs varam lepoties ar Eiropas ārējās darbības dienestu un arī ar tā sasniegumiem Irānas uh, lietā. Uh, Eh, man ir jautājums par krīzes pārvaldību. Par to vienmēr ir runāts saistībā ar organizācijas struktūru, un es gribētu zināt, kā krīžu novēršana un krīžu pārvaldība tiks organizēta, un vai ir paredzētas kādas izmaiņas. Otrs jautājums par Irānu. Daudzi eh, Eiropas parlamenta deputāti prasa par lai Eiropas Savienība būtu pārstāvēta Irānā un lai šīs sarunas turpinātu. Es gribētu zināt, kāds ir Eiropas ārējās darbības dienesta viedoklis šajā jautājumā. Paldies, priekšsēdētāji. Mana grupa vienmēr ir bijusi piesardzīga runājot par Eiropas dā, ārējās darbības dienestas nepieciešamību un, un lomu un arī attiecībā uz šo budžetu, ko mm, parlaments varētu kontrolēt, un pareizi ir, ka lielākā vadība ir padomas un dalībvalstu ziņā, un ka parlaments var kontrolēt šo darbību demokrātiskā veidā. Un uh, varbūt vajadzētu runāt arī par to, vai nevajadzētu deputātiem būt pārstāvētiem, kā augstajiem pārstāvjiem un tāpat par geogrāfisko līdzsvaru un ka varbūt varētu iekļūt iekļaut arī bijušos politiķus un akadēmisko aprindu pārstāvis, kā tas ir nacionālajos diplomātsko dienestu, diplomātsko dienestu darbinieki ne tikai, ka šajā dienestā darbotos ierēģi. Tātad visi šie jautājumi nav atbildēti, un tādēļ es biju diezgan skeptiski noskaņos, kaut gan jāsaka tagad, kad ir pagājuši četri gadi, mana skepse ir mai, mazinājusies, var uzteikt Katrīnu Eštonu par lieliski veikto darbu, un, protams, ir bijis grūti Eirozonas krīzes laikā izveidot no nulles šo dienestu, bet piekrītu uh, Salafrankas kungam par to, ka ir pārāk daudz vēl mantojumu no šīs komisijas pieejas un kam, komisijas uh, iestrādnēm un par šo Panamas apmeklējumu. Protams, šie kokteļi pludmalēs varbūt ir tiešām ļoti pievilcīgs papildu faktors, lai cīnītos par šādiem amatiem. Uh, bet ir arī tādi veiksmes stāsti, ar ko mēs varam lepoties, kā tas ir Irānas vienošanās. Bet uh, visu šīs runas par pievienoto vērtību, par ietaupījumiem, nacionāliem budžetiem, par ārlietu ministru ietaupījumiem, par kopīgi uh, īrētām vēstniecību telpām. Tas viss ir politiski svarīgi, lai pierādītu šā uh, dienesta nepieciešamību arī par konsulārajām funkcijām, teiksim, ne manai valstī, bet mazākās valstīs varētu pamatot, ka šādas konsulārie pakalpojumi tiek nodrošināti trešajās valstīs, un tas mūsu vēlētājiem varētu pierādīt, ka šāds dienests ir nepieciešams, bet pretējā gadījumā, protams, pastāv šaubas par šā projekta vērtību. nu, varētu eh, jānoķer kāds eh, premjerministrs, kas šeit tagad pilsētā pārvietojas, bet viņus jau nekad nevar atstāt bez uzraudzības, nu, vārds tagad vēstniekungam. Pateicos par šo iespēju informēt par koreperu un padomes veikumu. Es domāju, ka mēs uh, uh, cīnījāmies par to, lai tiktu pārskatīt šīs institūcijas darbība un struktūra, un tā šis dienas tiešām kļūst par Eiropas ārpolitikas centru, kā to norādīja Gutjēras kungs. Tālāk par pēctecību. Protams, mums ir uh, saskaņota īstermiņa un ilgtermiņa perspektīva. Un ja mēs izskatām šo jautājumu sarakstu, un tiešām tika uzdot ļoti labi jautājumi, tā tad piemēram par integrētu pieju Eh, KDP un krīzes eh, pārvaldībā tiešām tas ir ilgtermiņa pasākums un darbs ir jāturpina par tāpat runājot par eh, KDP misijām un darbības saskaņošanu. Tas arī ir svarīgi. Un šeit tika pieminēta komisijas augstās pārstāvis loma Un eh, par to, ka augstā pārstāva kā komisijas eh, viceprezidenti darbojas ārējās attiecībās un komisijas releks grupā pilda savu vadošo lomu. Tas tā kā daudz kas, eh, kā šeit tika norādīts, būs atkarīgs no jaunā komisijas priekšsēdētāja, bet arī, ja mēs runājam par pēctecību un attiecību stiprināšanu starp komisijas delegācijām un vēstniecībām un par to, kā tas palīdzētu samazināt uh, izdevumus un uh, uzlabot uh, administrāciju šeit arī vēl būtu jāizvērtē, kas ir darāms un vēl specifiski jautājumi par eh, nacionālo diplomātu pieņemšanu darbā un par Eiropas diplomātiskā dienesta veidošanu, Eiropas diplomātu korpusa veidošanu. Mēs uzskatām, ka vajadzētu saglabāt uh, pašreizējās uh, samērus, ka viens treš, vienu trešdaļu veido dalību valstu diplomāti, bet te pašā laikā ir jāsaglabā Eiropas diplomātiskais dienests un ir arī svarīgi, lai šeit darbotos uh, dalību valstu diplomāti. Tāpat jāsaprot, ka ir jā saglabā pēctecība un varbūt viena trešdaļa nav tā robeža, bet, nu, tomēr tā ir tuvu, šis skaidrs ir tuvu šai robežai un jādomā par ilgspējību. Un vēl ir arī jās, jāmaina juridiskais pamats, šie juridiskie jautājumi ir jānoregulē. Un, protams, ir Un tāpat ir arī varbūt jāgroza daži budžeta posteņi attiecībā uz um, finansējumu nodrošinājumu, lai mēs uh, panāktu arī līdzsvarotu risinājumu. Un apkopojot uh, iepriekš ja teikto, gribu teikt, ka padome atbalsta spēcīgu ārējās darbības dienas dienestu, kas ir centrālā institūcija Eiropas ārpolitikas veidošanā. Lielas paldies! Turpināsim darbu. Uh, Durānas kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Um, nesmu tāda bieža dalībniece ārlietu komitejas darbā, bet uh, Eh, pēc tā, ko es dzirdēju, gribu teikt, ka ir jāuzslavē ADD par pēdējo gadu veikumu. Es gribu teikt, ka mēs vienmēr redzam, kā dalību valstu diplomāti sadarbojas ar, ar Eiropas Savienības delegācijām un eh, tiek veikts liels darba apjoms. Uh, Man ir jautājums par to, ko varētu uzlabot konkrētā pasaules reģionā, proti vidusjūras reģionā. Šeit ir virkne institūciju, eh, vidusjūras eh, savienība, šeit ir tās izpildi institūcija un parlamentārā asambleja un ir dažādas darba grupas Jordānijā, Tunisijā, Ēģiptē, eh, no vēlēšana novērošanas misijas sagatavo savus ieteikumus un varbūt jūs varētu mums eh, paskaidrot, kā šajā reģionā saskaņot šo dažādo spēlētāju rīcību lai uh, tas tiktu darīts Eiropas Savienības vārdā vai nu caur padomi vai komisiju un uh, varbūt izmantot arī komisijas un parlamentu kopējo darba grupu darbības rezultāts un kā novērst dublēšanos un varbūt varētu uzlabot darba efektivitāti, lai uh, mēs varētu dot savu ieguldījumu šajā pasaules reģionā, kurš tik daudz sagaida no Eiropas Savienības. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, κατά την άποψή μου... Paldies, priekšsēdētāji. Manuprāt, Eiropas Savienības ārlietu politika un Eiropas ārējās darbības dienesta darbība ir katastrofa detalizēti šobrīd par to nerunāšu, tomēr gribētu jums atgādināt par to briesmīgo lomu, ko esam uzņēmušies Sīrijas konfliktā, kontekstā tātad ar ieročiem, paralēli tam, kas notiek Ziemeļāfrikā, un, un paturēsim prātā arī mūsu Austruma Eiropas kaimiņus. Tas, ka aizvien lielāks dalībvalstu skaits vairs negrib saglabāt uh, ciešās attiecības ar Eiropas Savienību, ir skie, sk, tiešā veidā saistīts ar mūsu ārlietu politiku. Tas, ko minēja Salā Frankas kungs un arī tas, ko teicis Barozo kungs, tātad Eiropas Savienības ārlietu politikai ir jākalpo, vai šobrīd tā kalpo Eiropas Savienības interesēm, nevis iedzīvotāju interesēm. Tas nenāk par labu ne stabilitātei, ne arī mieram. Vakardien Vācu laikrakstā Der Spiegel tika runāts par vienošanos ar Irānu, kurā ir norādīts, ka Vācijas um, nozare šobrīd um, berzē rokas aiz tīrais tām um, eksporta iespējām, kas tagad pavērsies sadarbībā ar Irānu. Nu, Salavana kungam varbūt vairāk arī neko neteikšu, nejautāšu, protams, jūs teiktais ir svarīgs, bet, manuprāt, iedzīvotājiem un balsotājiem ir Mūsu vēlētājiem ir krietni daudz citu svarīgu jautājumu. Mēs šobrīd esam vienkārši apmierinājušies ar to, ka tiek viss uzrakstīts, uzlikts uz papīra un lēmumu tiks pieņemts vēlāk. Kādēļ tā? Jebkurā gadījumā pieņemtie lēmumi būs nepatīkami un šķiet, ka šobrīd neviens negrib pieņemt šos nepatīkamos lēmumus pirms vēlēšanām. Bet man ir kāds konkrēts jautājums. Šodien mēs uzzinājām, ka Bundestagā bija diskusijas par uh, Eiropas Savienības um, veikto, izvērsto rīcību Lībijā. Un diskusiju laikā Bundestagā mēs arī uzzinājām, ka ir jūsu dienesta izstrādāts dokuments, kas ir datēts ar 18. aprīli par Konaps Plus operāciju, kas bija robežu uzraudzības operācija, kas īstenota Lībijā, un šķiet, ka šis dokuments ir slepens. Uh, Gribētu jautāt, uh, Salivena kungs, kādēļ šis dokuments ir kvalificēts kā slepens, kādēļ jums ir nepieciešams šāds slepens dokuments par robežu uzraudzību Lībijā. Tālāk ir vēl viens dokuments no jūsu dienesta par šo pašu lietu, kas ir datēts ar 19. novembri. Un tajā ir teikts, ka varētu pastāvēt uh, militāra rīcība saistībā ar emigrācijas viļņiem no Lībijas un citām valstīm. Gribētu jautāt, uh, kā, kā, kādas jums ir tiesības militarizēt šo jomu. Turklāt man lielas bažas rada arī tas, ka Eiropas Savienība kļūst aizvien lielākā mērā par militāru savienību. Es nezinu, vai jums ir informācija par to, kas notiks samita, samitā decembrī. Paldies! Well, thank you, thank you very much, Chair. Liels paldies priekšsēdētāji. Paldies arī kolēģiem, saka Salvena kungs. Gribētu vēlreiz atkārtot to, ka esam, mēs apzināmies, kāds ir lielais atbalsts no parlamenta, ko esam baudījuši izveidojot šo dienestu. Un arī Sala Frankas kungs minēja Um, tātad atbalstu gan administratīvā, gan arī budžeta jomā, bet es zinu, ka kopumā Katrīna arī ļoti augsti vērtē gūto politisko atbalstu. To mēs apzināmies. Un es ceru, ka jūs arī jūtat šo apusējo saikni mm, visās augstā līmeņa sanāksmēs un informācijas brīfingos mēs vienmēr mēģinam nodrošināt, ka arī parlaments ir pilnībā informēts un iesaistīts dienesta darbā, cik lielā mērā vien iespējams. Turklāt gribētu jums arī pateikties par komentāriem, kas atspoguļo panākto progresu. Manuprāt, visi esam smagi strādājuši, veidojot dienestu, un darbs nav bijis vienkāršs, jo personāls tiešām ir smagi strādājis, un mēs daudz prasām no sava personāla, apstākļi reizēm ir sarežģīti, ir pārmaiņu laiku, laiki, cilvēki pāriet no vienas iestādes uz citu darbā, cilvēki nav pārliecināti par savu karjeru, mums ir uh, tādi pagaidu darbinieki no dalību valstīm, mēs esam prasījuši daudz, un reakcija ir bijusi tiešām ļoti pozitīva, un varu teikt, ka uh, pēdējo gadu laikā ārējā darbības dienas darbinieki ir uh, ļoti smagi strādājuši, un vissmagāk, protams, ir strādājusi paši pati Katrīna, bet, nu, es ceru, ka arī attiecībā uz Irānu, tā tad ir bijis šis atbalsts, bet beigu beigās tieši Katrīnas um, diplomātiskās prasmes un darbs ļauj mums to padarīt par veiksmes stāstu. Tomēr tam nevajadzētu aizēnot ikdienas darbu un šo pēctecību mūsu darbā, strādājot pie attiecībām ar vispārējo pasauli. Tātad gan politiskās attiecības ar valstīm, gan arī visaptvarošas iz, pieejas izstrāde Un atbildot jūsu jautājumiem, Drakas kungs, es gribētu teikt, ka es neatzīstu tās lietas, ko jūs minējāt attiecībā uz ārējās darbības dienestu. Mēs esam pēc iespējas tātad tik nemilitāru dienestu, kā mūs neatradīsiet. Arī vairums cilvēku, pat mūsu militārais personāls darbojas ne, tik ļoti nemiti, nemilitāri, cik vien iespējams, bet jebkurā gadījumā mūsu darbs ir savienot visus punktus, kas kopā rada krīzi. Tātad krīzes profilakse un reizēm, jā, lai to izdarītu, ir nepieciešama arī militārie aktīvi. Nu, reizēm tas ir nepieciešams arī, lai sniegtu humanitāro palīdzību. Tādēļ, kad jūs jautājat, kādēļ mums būtu slepens dokuments par robežu pārvaldību, tas tādēļ, ka tie ir sensitīvi jautājumi. Šie jautājumi ir tiešām sensitīvi un bieži vien tie ir saistīti ar cilvēku dzīvībām cilvēki, kas piedalās šajās misijās. Mums visā pasaulē ir 7000 cilvēki iesaistīti civilās un militārās misijās. Šie ir cilvēki, kas ir uz fronts līnijas smagās situācijās, lai sasniegtu savienības mērķus, kas ir veicināt mieru un stabilitāti. Tie nav nekādi militāri mērķi, te mēs runājam par vērtībām un ar, tiem, cil, cil, ar vērtībām saistītiem mērķiem, un tas ir tas, ko mūsu dienas dara. Un es arī darbā esmu novērojis, ka mēs tagad ar jauno dienestu un tā darbības veidu varam sasaistīt kopā visus elementus, ko var izmantot savienība. Tātad gan komisijas darbs, gan krīzes prevencija, gan humanitārās intervence, arī militārais atbalsts un arī militārā intervence, lai veicinātu režīmu stabilitāti vai arī, lai izveidotu attiecīgus mm, apstākļus, kā, lai politika varētu ieņemt savu vietu, kā tas ir bijis Malī. Uh, un arī ilgtermiņa sadarbība ar attīstības palīdzības kolēģiem komisijā. Eiropas Savienībai šogad ir tiešām veiksmes stāsts par to, kā mēs esam iesaistījušies starptautiskajā situācijā. Jā, jūs norādījāt uz Sīriju, uz vienu no tām jomām, kur varbūt nav mums izdevies eh, pilnvērtīgi spēlēt savu lomu, bet tas jau nav tādēļ, ka Eiropas Savienība nebūtu mēģinājusi vai ko darījusi. Nē, vienkārši ir citi šķēršļi, kurus mums diemžēl vēl nav izdevies pārvarēt. Uh, Tādēļ šā, šī visaptvarošā pieeja, pie kuras mēs vēl aizvien strādājam un kura ir pirmajos posmos šobrīd, manuprāt, Eiropas Savienībā ir milzu potenciāls parādīt sevi kā stabilitātes un miera spēku starptautiskā kontekstā. Un nu pārējot pie varbūt prozaiskākiem mūsu sadarbības ar dalību valstīm elementiem, Tanaka kungs, jums gribētu teikt, ka es domāju, ka mēs jau tagad varam norādīt uz ietaupījumiem, kas ir panākti. Ja paraugos situāciju Jemenā, tad mums ir ļoti interesanta sadarbība ar Spānijas iestādēm, kas varbūt visiem labi zinām iemeslu dēļ ir samazinājuši savu diplomātsko pārstāvību tur, un mēs panācām vienošanos, ka tad, kad viņi slēdza vēstniecību un me, mēs pārņēmām šo vēstniecību, tad Spānijas diplomāts varēja tātad veikt uh, Eh, Spānijas labā darbības un strādāt arī mums, un tika novērtēts, ka Jemenas gadījumā viņi ietaupīja aptuveni 500 tūkstoši eiro. Manuprāt, šāda veida sadarbība ir milzu aptvērums, un es personīgi tiešām atbalstu šo ideju. Tas ir smags darbs, jo tas nozīmē, ka ir jāskatās eh, tātad um, ēku telpu noma, jāsaskaņo slēgšanas atvēršanas datumu, bet esam apņēmušies pildīt šo mērķi, un ja paraugamies nākotnē, tad pēc pieciem, desmit gadiem aizvien lielākā mērā tiks izmantots kopīgas ēkas, kopīgas telpas, varēsim izmantot arī tātad izmitināt uh, um, dalībvalstu vēstniekus, um, kam varbūt nav pastāvīga biroja attiecīgajā valstī, viņi varēs izmantot biroju, drošību, datoru, aprīkojumu, viņus informēs mūsu personāls, lai viņi būtu labāk informēti gan Eiropas, gan arī globālā kontekstā, un es tiešām domāju, ka kādā brīdī šis, um, šī ideja, tā teikt, sāks darboties pilnībā. Uh, Es domāju, ka tiešām dalība valsts saredzēs šīs sadarbības iespējas un izmantos Eiropas telpas kā tādu ko, kopīgu konsulāro darbību mītni. Un es domāju, ka tas nāks par labu visiem pilsoņiem. Tomēr mums jābūt piesardzīgiem. Ja uz durvīm uzkārsim zīmīt, ka mm, tātad um, Eiro, jebkurš Eiropietis var droši klauvēt un iet iekšā, nu tad jāpārliecinās, ja kāds, ja kāds klauvē, tad mums jābūt gataviem visus, visiem palīdzēt. Mēs nevaram vienkārši afišēt savas darbības, bet ne, nebūt spējīgi reāli palīdzēt. Par personālu runājot, kāda lieta, ko gribētu teikt? Es nezinu, tad, kad uh, tiekos um, sanāksmēs uh, ārējās darbības dienestā, es nezinu, vai um, šie cilvēki ir um, pastāvīgi darbinieki, pagaidu darbinieki, atašai no dalību valstīm. Es vienkārši skatos profesionāļiem kā tādiem, Un, manuprāt, attieksme ir identiska neatkarīgi no tā, vai tas ir dalībvalsts di diplomāts, kas mums, ir, kas mums ir nosūtīts pie mums darbā, pagaidu darbinieks, pilna laika darbinieks. Es neatceros, vai šie cilvēki pirms tam strādāja sekretariātā, komisijā vai kur citur. Manuprāt, tas nav svarīgi arī, un manuprāt, būtu kļūda norādīt, ka cilvēki, kas mums ir pievienojušies no valstu ārlietu ministrijām, nav tik ļoti apņēmušies pildīt Eiropas mērķus. Nē, manuprāt, viņi mums pienes uh, milzu prasmju, uh, kopumu, tās varbūt arī pieredze un zināšanas, kas mums varbūt citādi iztrūktu, un Gualtjērī kungs jums gribētu piekrist um, šim piemēram attiecībās globālo politiku un iekšējās politikas ārējo dimensiju, kā šajā jomā būtu labi jums būt zināšanas uz vietas. Bet, ja mēs vēlamies runāt par enerģētikas politiku, ūdens politiku vai jautājumiem saistībā ar mobilitāti un migrāciju, tad šīs ir specializētas jomas. Te jau nav tā, ka jebkuru jebkuru darbinieku var atrast un teikt, jā, uzrakstiet man dokumentu, bet dalībvalstī šīs zināšanas ir. Protams, mēs ciešai sadarbojamies arī ar komisiju un piekrīt, ka beigu beigās jautājums par labāku sinerģijas nodrošināšanu starp pārējās darbības dienestu un kopējo ārējo iekšpolitikas dimensiju, nu par to, manuprāt, ir pilnīgi pareizi izskanējuši komentāri, ka tur vēl jāpiestrādā. Esam jau daudz ko paveikuši sadarbība ar komisiju kopumā ir ļoti laba. Mums ir bijušas zināmas viedokļa atšķirības, tas noteikti atkārtosies arī nākotnē laika pa laikam. Tomēr, manuprāt, mēs pastāvīgi uzlabojam šo sadarbību un mēs spējam sniegt pienesumu komisijas darbam attiecībā uz iekšpolitiku, kam ir svarīga ār, ārējā dimensija. Tālāk, jautājums par organizāciju kā tādu. Nav tāds brīdis, kad nonākam pie ideālās organizācijas. Tas, ko esmu iemācījies 13 gadus strādājot Eiropas Savienības iestādēs, ir tas, ka organizatoriskā uzlabošana ir pastāvīgs process. Ir pastāvīgi jāpārskata struktūras, sistēmas, organizācija kā tāda, lai uzlabotu sniegumu. Manuprāt, Eiropas ārējās darbības dienas cerams pastāvīgi tiks reformēts, mainīsies un uzlabosies. diskusijās par īstermiņa, vidustermiņa mērķiem, es dzirdēju jūsu komentārus, nu, gal galā tas ir politiska rakstura izvēles, kas jā, jāizdara. Tomēr vien no, viens no jautājumiem ir tas, ka tīri cienot arī vēlēšanu rezultātus un jauno iecelto komisiju un jauno augsto pārstāvi un viceprezidentu, prezidentu, tad, nu, jāsaprot, cik lielā mērā mēs varam varbūt pārsteigties ar šo vēstījumu. Es, protams, dzirdēju arī jūsu argumentus un saprotu, ka jūs esat sniegusi savu ieguldījumu dienesta darbā, tomēr mums ir jāpanāk līdzsvars starp to, ka šobrīd mēs saprotam, kas ir tie jautājumi, kas jārisina, bet tajā pašā laikā ir jāatstāj zinām rīcības brīvību nākamajam komisijas priekšsēdētājiem, ar kuru noteikti arī jums būs diskusija kā jaunievēlētājiem parlamentam par tiešiem pašiem jautājumiem. Un tad diskutēsiet arī ar jauno augsto pārstāvi, noturēsiet dialogu par tām lietām, ko jūs sagaidāt un kas tā darba kārtība, ko piegādā, piedāvā viņi. Tā tad ir jāpanāk līdzsvars. Nebūs mums šobrīd vēl visas atbildes. Mums jāpieņem, ka būs jauni spēlētāji politikā, viņiem būs savas idejas un ambīcijas, un viņi arī vēlēsies tās paust un īstenot. Nu, es atvainojos, ja varbūt visiem jautājumiem vēl neatbildēju. Kas attiec uz mūsu delegācijām, tad es ceru, ka parlaments uh, jūt um, atbalstu un augstu vērtē delegāciju darbu. Protams, arī mums ir bieži zināmas problēmas saistībā ar vizīšu skaitu un organizēšanu visefektīvākajā veidā, lai nodrošinātu, ka šos pakalpojumus mēs varam arī sniegt. Jautājums par tīklu. Un jautājums, vai to vajadzētu uzsākt Panamā, Tirānā, tad, kad pienāks laiks, nu jā, tie ir reāli jautājumi, tajā pašā laikā ir arī ierobežami attiecībiem jau uz resursiem, tādēļ jāizdara izvēle. Esmu sapratis, ka nav jau tik vienkārši pateikt, viena delegācija tiek slēgta, cita tiek citas darbības tiek uzsākti, jo reizēm slēgšana dažu gadu gaitā izmaksā pat vairāk, jo darbinieki ir jāapmaksā un tā tālāk. Tātad nav, nav tā, ka uzreiz šajā brīdī finansējums ir pieejams citai delegācijai, bet, nu jā, jebkurā gadījumā par šīm lietām ir jādiskutē. Es personīgi uzskatu, ka ir būtiski tas, ka mums ir sastais lielākais diplomātskais tīkls visā pasaulē, un tas ir milzu aktīvs, milzu vērtību, ko esam mantojuši no komisijas, un, manuprāt, tas ir arī dienesta uh, uh, pamats stūrakmens, un tas ir jāsaglabā. Tādēļ mums jāskatās, kā varam šo tīklu paplašināt, bet tajā pašā laikā uz, jāuzklaus arī priekšlikuma attiecībā uz to, vai vajadzētu tātad um, parādīties arī citās pasaules daļās, nu par to un viss ne, noteikti tiks diskutēts. Priekšsēdētāji, tas šobrīd arī viss. Es zinu, ka bija vairāk jautājumu, uz kuriem neatbildēju, bet negribētu šobrīd ļoti ilgi un gari pa, pa, pagarināt mūsu diskusijas. Paldies visiem cienījumiem deputātiem par komentāriem. Mēs augsti vērtējam mūsu īpašās attiecības ar jūsu komiteju un augsti vērtējam jūsu izrādīto atbalstu. Ketrīnas vadībā esam izveidojuši tādu stabilu struktūru, kam ir attiecīgā kapacitāte sasniegt Eiropas Savienības politiskos mērķus un, un cerības, kā tas ir nereiz vien no, jau pierādījies. Un es ceru, ka tas turpināsies arī nākotnē. Tomēr es tajā pašā laikā saprotu, ka ir arī jāattīstās nākotnē, un šim dienestam ir milzu potenciāls nest uh, labumu Eiropas Savienībai nākotnē, par to esmu pilnīgi pārliecināts, un varu tikai arī cerēt, ka mums būs politiskās iespējas un arī administratīvie resursi un iespējas ļaut mums attīstīties un augt, jo uh, Es domāju, ka nav svarīgāka jautājuma 21. gadsimtā kā jautājums par Eiropas Savienības vietu pasaulē, un šis dienests ir tas instruments, kā varam to panākt. Paldies! Roberto? Roberto? Yes. I think I have not much to add. It was been an interesting. Domāju, ka man nav nekas daudz piebilstams. Šīs debatas bija patiešām interesantas. Ir ļoti svarīgi, ka mēs varam vienoties par daudziem jautājumiem. Un mēs arī piekrītam, ka ilgtermiņa mērķis ir panākt īsto līdzsvaru starp kontinuitāti un ekspertu un uh, pieredzes izmantošanu, tā lai mums eh, nebūtu jāpiesaista pilnīgi jauni darbinieki, bet gan eh, jāizmanto jau šo esošo darbinieku pieredze. Es domāju, ka mēs varēsim pie tā strādāt un arī tiksim galā ar šiem sarežģītajiem jautājumiem. Es personīgi esmu darbojies kā novērotājs Kosovā, tā bija ļoti interesanta pieredze. Uh, Es, protams, augstu novērtēju šī dienesta neutralitāti. Jūs teicāt, ka nav nekādas atšķirības starp nacionālajiem ekspertiem un komisijas darbiniekiem. Mēs nesakām, ka šeit ir runa par atšķirīgu kvalitāti vai um, atšķirīgu apņēmību darboties. Bet kā nodrošināt šo kontinuitāti, lai nebūtu tā, ka šie darbinieki mums ir un tad pēkšņi mēs viņus pazaudējam? Es domāju, ka pie tā mēs vēl varam strādāt. Šķiet, ka man nav daudz nekas piebilstams. Es nezinu, vai kādam citam vēl ir kas sakāms, kādi galavārdi. Paldies! Turpināsim darbu. Vērtēsim šīs diskusijas, strādāsim, skatīsimies, kādi būs nākamie soļi un kādas iniciatīvas mēs izvēlēsimies. Cerams, ka vēl šā sasākuma laikā mēs varam šīs debates eh, pavirzīt vēl uz priekšu. Liels paldies, Dēvid, man ir patiešām prieks, ka varējāt veltīt visu pēcpusdienu parlamentam. Liels prieks, paldies! Okay. Willst du die begrüßen? Die kommen jetzt herum. So we will start immediately with Nekavējoties sāksim uh, diskusijas ar amerikāņiem. So, ladies and gentlemen, please take your seat. Uh, lūdzu, ieņemiet vietas. We come to point 16 of our agenda. Tagad uh, sestais darba kārtības punkts. From the United States. Viedokļu apmaiņa ar mūsu draugiem no ASV. Tā ir delegācija, ko vada Mērfīkungs. Uh, viņš darbojas Eiropas lietu komitejā senātā. Tāpat arī viņam ir līdzi uh, Mario Diez Belārs un uh, krongesmenis Gregorijs Mīks. Viņš ir no Ņujorkas. Viņš darbojas um, uh, ārlietu komitejā pārstāju palātā. Uzskatu, ka šī vizīte nāk īsti laikā. Mēs priecāmies, ka pie mums ir ieradusies tik augsta līmeņa delegācija no ASV. Uh, Kā jau jūs zinat, mūsu komiteja kopā ar Pilsoņu brīvību komiteju pēdējās nedēļās strā, runā par uh, jautājumiem, kas ir saistīti ar masu elektronisko uzraudzību, ko ir veikusi Nacionālā uzraudzības aģentūra ASV un arī dažas Eiropas aģentūras. Mēs uh, par to runājam saistībā ar iedzīvotāju uzticēšanās atjaunošanu. Šeit patiešām ir runa par to, ka uh, Mums ir vajadzīgas transatlantiskās attiecības, mums ir vajadzīga sadarbība terorismu apkarošanai, un tieši šīs ārlietu politikas dēļ mēs spējam nodrošināt uh, veiksmīgas sarunas. Es ceru, ka mūsu šīs dienas diskusijas ļaus mums noskaidrot uh, līdz šim neatrisinātos jautājumus. Trīs jautājumi. Pirmais uh, - sadarbība terorisma apkarošanā. Otrais - kā mēs varam panākt, lai datu vākšana būtu tieši mērķēta uz terorismu apkarošanu, lai nebūtu jāspiego par pilnīgi visiem un visu, bez jebkāda mērķa. Un trešais jautājums ir, kā mēs varam nodrošināt mūsu uh, iedzīvotāju privāto, privātās dzīves neaizskaramību. Tātad te ir runa par datu aizsardzības eh, visaptverošo nolīkumu, par kuru Redingas kundze ved sarunas pagājušajā nedēļā Vašingtonā. Šķiet, ka jūs tikāties arī šodien ar vicepriekšsēdētāju Redingu. Tāpat arī te ir runa par daudziem citiem nolīgumiem, par leģis, eh, tieslietu sadarbību, Ar AFED delegāciju biju Vašingtonā pirms trīs vai četrām nedēļām, un man ir radies iespējas, kā ASV notiek diskusijas par šiem jautājumiem. Sentori, kongresmeņi, mēs zinām, ka jūs visi interesēties par šiem jautājumiem. Dažkārt mēs sakām, tie ir amerikāņi, viņi ir sliktie, viņi e, to ar mums izdarīja. Uh, bet atšķirībā no Ķīnas, no Krievijas, ASV, tomēr demokrātija darbojas, jo diskusijas ir atklātas. Tieši tāpēc mūsu sistēmas ir līdzīgas, tieši tāpēc mēs kongresā varam sēdēt kā pie draugiem. Te ir runa par parlamentiem, kas abās Atlantijas okeāna pusēs sadarbojas un cenšas panākt līsto līdzsvaru starp mm, cilvēku tiesību aizsardzību un terorismu apkarošanu. Nevienmēr te ir runa tikai un vienīgi par parlamentu pienākumiem. Mēs tieši tāpēc uzskatām, ka jūs esat mūsu sabiedrotie. Mēs vēlamies ar jums apspriesties un runāt par šī līdzsvera sasniegšanu. Un, protams, ir jādomā arī par uh, uzticēšanās veicināšanu. Mēs nevaram apstādināt uh, iesākto darbu neusticēšanās dēļ. Tieši tāpēc liels paldies par jūsu apmeklējumu, pateicos, ka varējāt ierasties pie mums un varēsiet šodien un rīt apspriest ar mums šos jautājumus. Jūs jau esat runājuši ar juristiem, ar tirdzniecības eh, pārstāvjiem, tagad jūs runāsiet ar mums, un es domāju, ka gal galā mēs arī nonāksim pie risinājuma. Uzskatu, ka datu aizsardzības jautājums ir jāatrisina līdz pavasarim, jo mēs nedrīkstam to sajaukt ar pēdējo kārtu par eh, par tirdzniecības nolīgumu. Senator, varbūt jūs vēlētos izteikties kā pirmais. Paldies, priekšsēdētāji Brokkungs. Paldies arī jūsu komitejas deputātiem par to, ka devāt mums iespēju ierasties šovakar, lai apmainītos ar viedokļiem par turpmākajām transatlantiskajām attiecībām. Mēs pārstāvam tādu unikālu delegāciju, kas šodien devās uz Eiropu. Bijām Berlīnē, šodien rīt eh, būsim Briselē, pēc tam atgriezīsimies mājās uz pateicības dienu. Esam unikālu, unikāli tādā ziņā, ka esam maza delegācija un devāmies eh, ceļā šajā brīvdienu nedēļā, pārstāvam senātu un kongresu pārstāvam gan demokrātus, gan republikāņus. Visi esam bijuši līderi eh, dažādos augstās amatos, transatlantiskajās attiecībās. Es vadu Eiropas lietu apakškomiteju, Mīksa kungs darbojās eh, šādā pašā komitejā pārstāju palātā, un Dieza Balārta kungs noteikti ir pazīstams šeit, jo viņš vada transatlantisko likumdevēju dialogu, kurā daudzi no jums ir piedalījušies. Mēs visi ļoti atklāti atbalstam un iestājamies par transatlantiskajām attiecībām. Mēs vēlējāmies būt šeit šodien, lai skaidri norādītu, ka mēs pārstāvam tikai uh, tādu augšējo maliņu ļoti lielai kongresmeņu un senatoru grupai, kuri vēlas darīt visu iespējamo, lai atjaunotu uzticēšanos, kas vēsturiski uh, ir šī, šo attiecību pamatā. Kā radās šis uh, brauciens? Uh, Jūsu priekšsēdētājs un viņa kolēģi ieradās kongresā pirms dažām nedēļām, un tāpēc mēs uzskatījām, ka būtu svarīgi doties uh, atbildes vizītē. Mēs uzskatām, ka šīs attiecības ir svarīgas, un mēs saprotam, ka šeit nav runa tikai par vārdiem. Te ir runa arī par rīcību. Kā jau priekšsēdētājs norādīja, šīs diskusijas, kas jums pašlaik ir par privātās dzīves neaizskarimību un par uzraudzību, uh, mums ir ļoti pazīstamas. Mums ir ļoti līdzīgas sarunas ASV. Mums patiešām ir kopējas vērtības. Mēs eh, vēlamies aizsargāt mūsu pilsoņus no viss sliktā. Tas nozīmē, ka ASV un Eiropas valstis vienmēr ir nodrošinājušas uzraudzību, lai aizsargātu valstis no teroristu uzbrukumiem. Protams, tas tiek darīts saskaņojot mūsu darbību, taču mēs arī ļoti augstu vērtējam privāto dzīvi un nevēlamies, lai uzraudzība kļūtu pārāk strikta, lai tā iejauktos mūsu pilsoņu privātajā dzīvē. ASV mēs jau sen saskaramies ar problēmu, kā līdzsvarot abas šīs vērtības. Tas ļoti šokēja eiropiešus, bet tas šokēja arī amerikāņus. ASV kongresā ir un arī izmeklēšanas iestādēs ir ļoti strikta uzraudzība mm, tai piekšu, piekļūs tikai neliela daļiņa amatpersonu, ļoti augsta līmeņa amatpersonu, un liela daļa no pārējiem īstenībā šāda informācija nepiekļūst. Pēdējo mēnešu gaitā mums Amerikā ir debates par uh, izlūkošanas aparāta ierobežošanu. Mēs uzskatām, ka pēdējo desmitgadu laikā šis aparāts ir ievērojami pieaudzis apmēros. Uh, Mūsu pilsoņi pieprasa jaunas garantijas. Mēs, protams, nevaram jums skaidri teikt, ka viens konkrēts priekšlikums uzreiz kļūs par likumu. Jūs noteikti arī parlamentā esat eh, dzirdējis eh, vairākus mūsu pārstāvis Feinsteinu un citus, un ir skaidrs, ka izmaiņas ir neizbēgamas. Vienlaicīgi mūsu prezidents arī ir apņēmies veikt izmaiņas. Viņš ir uzsācis pārskatu, kas daudziem šķistu kā tāda īlā palikšana, bet es uzskatu, ka arī tas novedīs pie ļoti lielām izmaiņām. Prezidents ir veicis dažādu šādus pārskatus, piemēram, attiecībā uz Afganistānas politiku, vai arī militārajām aktivitātēm, kas notiek slepeni, un visur pēc šādiem pārskatiem viņš ir ieteicis ļoti būtiskas izmaiņas. Uzskatu, ka arī šeit šādas izmaiņas būs. Pēdējais priekšādātā, ko es vēlējos teikt, mēs uzskatām, ka ir vajadzīgs progress arī divpusējās attiecībās starp Eiropu un ASV. Mēs esam tikušies šodien gan ar deputātiem, gan arī ar komisāriem, un visi ir skaidri norādījuši, ka nodrošināt komerciālu un valsts datu mm, neaizskaramību, mums ir jānodrošina harmonizācija starp Eiropu un ASV, un mēs vēlamies tur piedalīties. Lai kādi būtu turpmākie ceļi, lai kā mēs rīkotos uzticēšanās atjaunošanā, mēs vēlamies šeit piedalīties, mēs vēlamies teikt, ka uh, Mēs uh, gribam turpināt šīs attiecības ilgtermiņā. Esam apņēmušies padarīt šīs attiecības labākas, un tieši šāda veida dialogs un viedokļu apmaiņa mums palīdz. Kopā ar jums mēs varēsim atrast šo eh, tālāko virzienu. Priekšsēdētāji, varbūt eh, varētu tālāk dot vārdu Mario Diezam Balārtam, kuram arī ir daži komentāri. Paldies, priekšsēdētāji. Es centīšos neatkārtot to, ko teica mūsu delegācijas priekšsēdētājs. Taču ir daļa, ko es labprāt atkārtošu, proti mēs ļoti augstu vērtējam šīs attiecības. Man nav šeit parlamenta deputātiem jāstāsta, ka demokrātija ir ļoti liels izaicinājums, un demokrātijas nav perfektas. Mūsu attiecības iespējams saskarsies ar grūtībām arī nākotnē, un tā nav pirmā reize, kad uh, mēs saskaramies ar grūtībām. Taču jūs, tāpat kā mēs, ļoti labi zināt, ka vislabākā garantija, vai nu te būtu runa par brīvību, drošību, demokrātiju vai cilvēktiesībām, vai arī tiesiskumu, tad šī labākā garantija ir tieši šo attiecību spēks, transatlantisko attiecību spēks. Uh, Kā jau Sentors tikko norādīja, diskusijas un bāžas, kas mums ir radušās, ir tieši tādas pašas gan Eiropā, gan ASV. Mēs runājam par tieši tādām pašām lietām ASV kongresā. Neskatoties uz to, ka demokrātija nav perfekta, es esmu tikpat pārliecināts, ka šī prezidenta veiktā ļoti lielā pārbaude Atklāt sakot, ja tā nevainagosies ar ļoti lielām pārmaiņām, esmu pārliecināts, ka tādas pārmaiņas būs, tad tomēr būs jūtama ietekme gan pārstāvju palātā, gan uh, senātā. Mēs šo jautājumu uztveram ļoti nopietni. Administrācija ir apņēmusies rīkoties, un arī kongresam šie jautājumi ir svarīgi. Taču mūsu delegācijas mērķis ir vēlreiz uzsvērt, ka šīs attiecības ir nozīmīgas. Uzskatām, ka tā ir vislabākā garantija gan cilvēktiesībām, gan drošībai, gan tiesiskumam. Tieši ar šo attiecību stiprināšanu mēs šīs garantijas varam nodrošināt. Uh, Priekšsādātāji, liels paldies, ka ļāvāt mums iespēju tikties ar jūsu komiteju, ka mēs varējām tikties ar eh, mūsu eh, biedriem un partneriem jūsu parlamentā. Liels paldies, pavisam īsi priekšlaidētāji. Es varu tikai vienkārši atkārtot iepriekš teikto. Un iepriekš teiktais ir tas, ka tie, kas darbojas ASV, kas darbojas kongresā, kas pārstāv amerikāņus saprot šo attiecību nozīmīgumu. Mēs arī saprotam, cik augstu ir jāvērtē uzticēšanās. Mēs zinām, ka mums ir jāizlabo tas, kas ir noticis. Mums ir jāatjauno uzticēšanās pāri Atlantijas okeānam, lai e, mūsu valstis varētu virzīties uz priekšu. Un uzticī, šī uzticēšanās ir jau ļoti sena. Tieši tāpēc esam šeit e, ieradušies lai uh, vestu atpakaļ to, ko būsim šeit dzirdējuši. Bet vēlamies arī teikt, ka mēs nevaram nodrošināt mūsu cilvēku drošību un nevaram nodrošināt arī uh, lielu demokrātiju. Pasaule ir kļūsi mazāka nekā tā bija agrāk. Mums vajadzētu darboties kopā, lai mēs atrisinātu šīs problēmas. Jaunas tehnoloģijas, sociālie mēdī, tā ir mūsdienu pasaule, tā nav iedomājama bez interneta. ASV nespēja šajā pasaulē pastāvēt vienas pašas, tāpat arī Eiropas valstis nevarēs to izdarīt vienas. Mums ir jāatrod veids, kā darboties kopā. Un es uzskatu, ka tā ir tā ziņa, ko mēs gribam atkal un atkal nodot. Šīs attiecības ir svarīgas, tās mums daudz ko nozīmē. Ja uzticēšanās ir zudusi, tad amerikāņi to uztver ļoti nopietni. Tas nav kaut kas tāds, ko mēs varam tā vienkārši aizmirst. Mēs par to domājam. Mēs par to domājam gan kā valdība, gan kā tauta. Galu galā mēs taču iestājāmies par vienādām vērtībām, par demokrātijas vērtībām. Mēs vēlamies nodrošināt, lai mums būtu brīvība un lai mums būtu arī privātā dzīve. Tāpat arī mēs vēlamies lai mūsu pilsoņi būtu drošībā. Man ir liels prieks, ka varu piedalīties šajā sanāksmē, jūs uzklausīt, atbildēt uz jūsu jautājumiem, bet galu galā nodrošināt, lai saikne, kas starp mums ir, pastāvētu uz mūžīgiem laikiem. Paldies! Liels paldies! Vārds Salafrankas kungam. Runāšu spāņu valodā priekšstādātājiem. Eiropas Tautas partijas grupas vārdā vēlos sveikt senatoru Merfiju un kongresmeņus Miksu un Dijas Balārdu. Mēs, viņi ir uh, mūsu draugi jau daudzus gadus, un šī vizīte apliecina cieņu mūsu parlamentam. Uh, Manis teiktais uh, būs īsta saskanēs ar to, kas izskanēja šī rīta ēnu referentu sanāksmē. Gribu teikt, ka daudzi no mums uzskata, ka transatlantiskās attiecības ietilpst Eiropas Savienības ģenētiskajā kodā. Šīs attiecības, go, miļie draugi, ir cietušas šo norau, novērošanas darbību rezultātā tika eh, pieprasīts parlamentā, lai tiktu pārtrauktas eh, sarunas par eh, brīvās tirzniecības līgumu un sarunas par PDR. Es uzskatām, ka ir jāatjauno uzticība, jāpanāk līdzsvars komisāre Viviana Redinga, kur ir arī komisijas viceprezidente, ir nākus klajā ar paziņojumu, un tādēļ jāsaka, jūsu vizīte šeit notiek tiešām īstajā laikā. Mēs ceram, ka varēsim atjaunot uh, situācijas līdzsvaru un pārvarēt notikušo. Romero Lopes kundze. Paldies, priekšsādātāji! Es vēlētos pateikties senatoram un kongresmeņiem par to, ka viņi ir pie mums atbraukuši tādā svarīgā brīdī. Snaudenā paziņojumi ir iedragājuši uzticību starp mums un ASV valdību un ASV uzņēmumiem, bet jau pirms šīm atklāsmēm bija pamats zināmām bažām attiecībā uz PDR un SWIFT nolīgumiem. Lībe komiteja šai parlamentā vizītes laikā nevarēja tikties ar tiem kongresmeņiem, ar ko mēs vēlējāmies tikties, un uh, mums bija grūti uh, saprast, kā konstitūcija garantē privātās dzīves neaizskaramību. Izskatās, ka mūsu pieeja cīņai pret terorismu ir atšķirīga Es esmu spānieti un arī Spānija ir daudz cietus no teroristu uzbrukumiem, bet mums, protams, ir jācīnās pret terorismu, pret noziedzību, bet tai pašā laikā mēs nedrīkstam atstāt novārtā citas vērtības. Mēs nevaram eh, īstenot masu uzraudzības un novērošanas sistēmas bez tiesas kontroles Un tādēļ mums ir ļoti svarīgi, lai valdība kontrolētu šos pasākumus, bet šai valdībai ir jārespektē mūsu pieeja tirzniecībai, ir jāciena mūsu vērtības. Un tādēļ šī situācija ir ļoti nopietna. Cerams, ka drīz mums izdosies atjaunot uzticību. Vārds uh, baronesē Lotfordai. Centīšos ievērot man atvēlēto uzstāšanās laiku priekšsēdētāji. Bet tiešām mums ir uh, liels prieks uh, sveikt mūsu vidu senatoru Mērfiju un kongresmeņus uh, uh, Dievs Balārtu un uh, Mīksu. Mēs uh, ļoti labi sadarbojamies ar uh, mūsu delegācijas vadītāju sadarbībai ar ASV un strādājam arī Libe komitejā. Uh, Tiešām mūsu priekšā ir liela izaicinājuma, un tādēļ ir prieks jūs redzēt uh, mūsu parlamentā. Tas liecina par jūsu nopietnu attieksmi pret šiem jautājumiem. Mums ir dažādi sadarbības kanāli, tirzniecība, datu aizsardzība uh, izlūkošanas jautājumi, bet uh, ja mēs nesadarbosimies, tad uh, mēs uh, darbosimies katrs savā lauciņā. Izskan tādas dažkārt uh, bezatbildīgas balsis prasot sarunu apturēšanu par brīvās tirzniecības nolīgumu. Uh, vai arī tiek pieprasīts uh, izveidot Eiropas mākoņu datošanas dienestu un saglabāt visus Eiropas datus Eiropā. Uh, aicinā, uh, tiek izskan aicinājumu uz protekcionismu. Es neatbalstu šādu pieeju, bet varbūt mums mācoties no šīs krīzes vajadzētu izmantot iespēju uh, un pārvarēt uh, tās problēmas, kas uh, sarežģīja mūsu dzīvi jau diezgan ilgu laiku. Piemēram, kā sakārtot privātās dzīves neaizskaramību komerciālajā un privātajā sfērā. Un uh, es gribētu jūs aicināt, rosināt šīs debates, uh, visās eh, Eiropas galvaspilsētās, ne tikai Vašingtonā un Londonā. Tas tiešām nāktu mums par labu. Vielen Dank, Herr Präsident. Ich... Paldies, priekšsādātāji. Es vēlos izteikties vāciski. Esmu no Vācijas un darbojos arī ASV delegācijā. Ļoti priecājos, ka varējāt šodien pie mums ierasties. Es zinu, ka jūs vakar bijāt Berlīnē. Tur arī šis jautājums ir ļoti prioritārs, tāpēc liels prieks, ka varējāt eh, atbraukt arī uz Briseli uzreiz pēc Berlīnes. Un, protams, ka eh, Vācijas un ASV attiecības ir arī svarīgs temats. Tāpat arī es domāju, ka nevajadzētu uh, arī jums teikt, ka tieši Vācijā ir ļoti liels uztraukums par to, kas ir noticis pēdējo mēnešu laikā. Uh, Es domāju, ka ir ļoti labi, ka mēs mēģinam sākt šādas sarunas. Tāpat arī esmu runājusi ar daudziem jauniešiem, kas aktīvi darbojas internetā un arī Facebook, un uh, uh tāpēc arī viņi uztraucas, ka ja nu ASV kaut ko šeit uzzinās, varbūt man radīsies grūtības iebraukt ASV. Es domāju, ka tas norāda, ka mums ir jāsadarbojas, lai atjaunotu cilvēku uzticēšanos. Tieši tāpēc liels prieks, ka varējāt ierasties šodien pie mums. Kā jau kolēģi norādīja, brīvās tirsniecības nolīkums uh, eh, ir tomēr īstā vieta, kur integrēt arī datu aizsardzības klauzulas, jo datu aizsardzība noteikti ietekmēs brīvās tirsniecības nolīkumu un tā ir ļoti liela nozīme mūsu pilsoņu acīs. Paldies! Uh, sveicam jūs uh, šeit arī ECR grupas vārdā. Mēs esam uh, grupa, kur uzskata, ka attiecības ar ASV ir mūsu prioritāte. Un šeit runa par visu kontinentu, arī ne tikai ASV, bet arī Kanādā un arī uh, Latīņa Amerikas valstis mēs iestājamies par demokrātiju un brīvo tirzniecību pāri klusājām okeāna. Mēs iestājamies pret uh, SWIFT un PDR uh, nolīguma apturēšanu un uh, uzskatām, ka jāturpina sarunas par brīvās tirzniecības nolīgumu. Arī Rietumbākānu valstis uh, Albānija, Melnkalne vēlas iestāties NATO, ne tikai Eiropas Savienībā, un mazai Melnkalne ir demokrātiska valsts, tā augstu vērtē Eiropas vērtības un vēlas būt arī NATO dalību valsts. Mums ir uh, šis Irānas jautājums, jācenš, savā, jācenš savaldīt uh, Ziemeļkoreju un vēl daudzas citas jomas, kur uh, mm, Eiropas Savienība viena pati bez ASV atbalsta, tā skaitā ANO drošības padomē, neko daudz nevar panākt. Protams, arī NSA ir svarīgs jautājums priekšsēdētāji. Bet mums ir jāpanāk tas, lai uh, uh, Eiropas Savienības pilsoņu tiesības ASV tiesās tiktu aizsargāts gluži tāpat kā ASV pilsoņu tiesības. Tagad Angerāk, Angurāks kungs. Uh, es uh, gribu teikt, ka mūsu viesiem, ka pārstāv Grieķijas komunistu partija. Esmu Grieķis un gribu jums teikt šādus vārdus. Pirmkārt, visi šajā zālē ir vienisprātis, ka ir uh, pieņ, bijis pieņemts politisks lēmums, kas noveda pie uh, vispārējais datu savākšanas un apkopošanas. Šeit rā, nav runa tikai par privātās dzīves aizsardzību, bet gan par ASV un tā sabiedroto karu un uh, izlūk informācijas vākšanu. Tālāk šeit tika pieminēts Snaudena atklāsmes, un jūs teicāt, ka ASV sabiedrība ir šokēta par šādu izspiegošanu, bet jāsaka, daudzi jūsu valstīs Snaudena sauc par nodevēju un nevērtē viņu darbību pozitīvi bet jāsaka, ka līdzīgas darbības veic arī daudzi Eiropas uh, izlūkdienesti. Tā kā jāvaino šeit ne tikai ASV izlūkdienesti, bet arī citu valstu izlūkdienesti abos. Uh, Atlantijas okeāna krastos ir kapitalistiskas valdības pie varas, kas uh, nerespektē cilvēktiesības un pamatbrīvības. Tas ir pierādīts, tas ir fakts. Lūdzu, uh, pacentieties atrisināt kādu jautājumu, kas ir ļoti svarīgs ļoti daudziem eiropiešiem. Atceliet embargo pret Kubu un atbrīvojiet no cietumiem kubiešu ieslodzītos, kas atrodas ASV. Lielas paldies! Es vēlētos sirsnīgi sveikt mūsu amerikāņu draugus. Vēlreiz teikšu draugus. Uh, Man ir liels prieks, ka uh, jūs esat ieradušies pie mums. Nākamgad uh, būšu pavadījis šeit parlamentā 35 gadus. Elmers Broks uh, zinās, uh, kādus darbus esmu veicis. Lielu laiku pavadīju arī kā politiskās grupas vadītājs. Uh, Es domāju, ka tas, ko darīja amerikāņu slepenie dienesti, nav attaisnojami. Jūs esat tiesiska valsts, un tiesiskā valstī nekas tam līdzīgs nedrīkst notikt. Man ir otrs punkts, eh, jautājums, kas man ir uztraucis ļoti laiku - Guantanamo. Esmu cīnījies pret terorismu, cīnītājs pret terorismu, bet nedrīkst cilvēkus ieslodzīt bez jebkādiem tiesas spriedumiem. Uh, Nedrīkstētu būt tā, ka cilvēki sēž bez jebkāda sprieduma, viņiem ir vajadzīgs process. Tāpēc es gribētu jūs aicināt šīs lietas atrasināt un lai jūs darītu visu iespējamo, lai kontrolētu jūsu slepenos dienestus. Mēs sagaidām, ka jūs turpināsiet būt mūsu draugi. Ja jūsu tiesiskā valsts eh, vairs nebūs tiesiska, tad demokrāta arī būs pazudusi. Ņujorkas cilvēks teica, šīs attiecības ir tik svarīgas un to mēs arī uh, gaidām. Mēs, ne, mēs būtu sagaidījuši šādu rīcību no citiem, bet ne no ASV. Thank you, uh, Senator Murphy. Paldies. Ar Lakiju kungs saka. Senator Mērfī, es tiešām augstu vērtēju jūs sākotnēji uzdoto jautājumu par to, kas ir nepieciešams, lai atjaunotu uzticību Divas vienkāršas atbildes no Eiropiešu skatu punktu. Pirmkārt, ir jāizjauc un jātiek vaļā no šī šobrīd izveidotā milzu uzraudzības aparāta. Tas nenāk nevienam par labu, tas uh, kaitē pilsoniskajām brīvībām un tas uh, nepalīdz mums arī cīņā ar terorismu. Otrakārt, ir jāmācās no Eiropas pieredzes, kā cīnīties ar terorismu un organizēto noziedzību. 80. gados arī Eiropā bija um, terorisma problēmas, tās pat pārsniedza problēmas ASV, un mēs tikām ar tām galā bez šāda milzu aparāta izveidas. Mēs cīnījāmies ar terorismu, ņemot vērā un ievērojot pilsoņu brīvības, um, tiesiskumu, un mums izdevās. Terorisms Eiropā mūsdienās nav milzu draudz. Un arī mēs cīnījāmies ar organizēto noziedzību, kas dažās no mūsu valstīm pat pārsniedz terorisma draudus lielā mērā un mēs arī Itālijā un citās valstīs esam ar to cīnījušies, izmantojot demokrātiskus instrumentus, godīgus tiesvedības procesus, varbūt tik ļoti mums nav vēl izdevies, bet mūsu kontinents pārsniedz ASV tīri, paturot prātā, balstoties uz pilsoņu skaitu, iedzīvotāju skaitu. Uh, balstoties pieredzi, mēs noteikti paliksim draugi arī nākotnē, ja jūs pildīsiet šos manus ieteikumus. Paldies. Kasī. Kasī kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Cienējamie viesi. Liels paldies par izrādīto viesmīlību Vašingtonā. Mūsu sadarbība bija tiešām veiksmīga, un tādēļ būtiski tagad pēc trim nedēļām turpināt sadarbību. Gribētu minēt to, ka mums ir nepieciešama uh, efektīvāka un uzticamāka kontrole izlūkdienestiem ne tikai ASV, bet arī mūsu dalību valstīs. Tā ir, tas ir kopīgs izaicinājums, kopīgi mājas darbi, un tas ir arī izaicinājums saistībā ar mūsu dalību valstu parlamentiem. Gribētu runāt par nākotni. Transatlantiskā tiežniecības un investīciju partnerības ir būtisks. Tomēr abās okeāna pusēs cilvēki varbūt neapzinās, cik svarīgs ir šis nolīgums, uh, lai nodrošinātu labākas um, izredzes nākotnē. Mums ir jāveicina konkurētspēja, jāveicina ekonomikas izaugsme, un es ceru, ka jums izdosies nodot šo vēsti arī ASV, tad, kad atgriezīsieties. Un nobeigumā Tanuka kungs, Tanu, kungs jau runāja par to, ka stabilitāte Eiropā ir svarīga, viņš runāja arī Mēnkalni. Mēs arī Vašingtonā runājam par šo jautājumu, un paplašināšanās nodrošināt stabilitāti Rietumbalkānos, tādēļ tas ir pareizs solis, jo īpaši paturot prātā negatīvu mm, lietu virzību Ukrainas gadījumā. Tas nāk tikai par labu Eiropai. Lielas jums paldies! Thank you for coming to the parliament. Liels paldies, ka ieradāties parlamentā pie mums, saka Krombergas kundze. Mums tiešām ir jāstrādā kopā un ir svarīgi strādāt pie mūsu kopīgajām vērtībām. Bet ir jautājums par kopīgām prioritātēm. Nesenajā vizītē Vašingtonā mēs dzirdējām, ka ASV prioritāte ir drošība un Eiropiešu prioritāte ir privātums. Un pavisam nesen dzirdēju, ka Amerikā tika apšaubīts privātuma koncepts kā tāds, tādēļ gribētu jautāt, kā jūs redzat šīs um, atšķirības un vai mums ir kopīgs, kopīga izpratne pamatā. Otrakārt, daudzām uh, valstīm ir uh, vienošanās neiz, neizlūkot vienai otru, piecu acu vai tam līdzīgi principi, vai jūs prāts arī starp ASV un Eiropu varētu pastāvēt šāda vienošanās? Paldies! Atkings kungs. Paldies, priekšsādātāji. Sveiciens mūsu draugiem. Runāšu par šo pašu jautājumu. Tad, kad, AS, kad gribētu jautāt, kad ASV kongress un arī senāts pieņems vienotu pieeju uh, tie tuvajiem austrumiem attiecībām starp Palestīnu un Izraēlu. Gribētu jautāt, vai jūs paši esat bijuši Palestīnā un esat redzējuši, kāda tur ir situācija. Danke, Herr Vorsitzende. Paldies, priekšsādātāji. Es arī gribētu jūs sirsnīgi sveikt eh, pie mums sarunas, ko mēs eh, vedām Vašingtonā. Manuprāt, bija ļoti atklātas un konstruktīvas. Man ir liels prieks, ka jūs akceptējāt mūsu ielūgumu un ka pastāv regulāri kontakti starp mums. Uh, Tādā veidā mēs varam izvairīties no tā, ka trūkst informācijas abās pusēs par to, ko dara otra puse. Esmu vienmēr iestājies par to, ka sadarbība starp Eiropu un ASV ir drošības interesēs, ir jāstrādā, lai varētu cīnīties pret terorismu, un e, šī sadarbība ir laba, mūsu e, rezultāti ir bijuši labi. Taču, protams, pastāv arī problēmas Brenners, senators Brenners jau uz to norādīja, un šķiet, ka dažkārt uh, likuma piemērošana iziet pilnīgi no kontrolas. Tieši tāpēc dažādas izmeklēšanas un pārbaudas ir vajadzīgas. Kā jūs varētu nodrošināt ar brīvības likuma Freedom Act uh, atjaunot uzticēšanos tā, lai tiek doti skaidri noteikumi par dienestu darbību, par datu vākšanas ierobežojumiem, tā, lai mēs atkal varētu uh, balstīties uz šo uzticēšanos un uz tieši šīs uzticēšanās pamatiem arī turpināt mūsu sadarbību. Thank you, Mr. President. Thank you. Paldies, priekšsādātāji Šolca kungs. Sveicien mūsu viesiem. Mēs esam iesaistījušies transatlantisko attiecību dialogā, tādēļ esam šeit. Tomēr tādēļ, manuprāt, mums ir arī atbildība runāt par nākamajiem konkrētajiem soļiem, kas mums jāspēr kā likumdevējiem. Un, manuprāt, būtu ļoti jauki, ja jūs papildus um, savai klāstītēji nostāja varētu arī pastāstīt par to, ko kongress un senāts konkrēti dara, lai cīnītos, lai pārvarētu šo kaitējumu, ko ir paveikusi valsts drošības aģentūra. Tādēļ, manuprāt, tieši tā ir mūsu atbildība domāt, um, kā pārvarēt um, arī izlūkdienestu paveikto reizēm, jo arī es nāku no valsts, kur Austrumvācijā mums bija šāda pieredze pagātnē. Tādēļ, nu, zināma dežavū sajūta man ir radusies. Un, manuprāt, tas um, traucē demokrātijas stabilitātei, un tādēļ, manuprāt, šo vēstures daļu uh, nevajadzētu atkārtot nākotnē. Paldies! Thank you very much, Chairman. Paldies, priekšsādātāji. Kelama kungs, pateicos jums par to, kas ieradušies pie mums. Paldies par sadarbību. Drošība ir mūsu kopīgs izaicinājums modernajā pasaulē no tā nevar izvairīties, un at, atsevišķi mēs to nepanāksim. Un tas ir balstīts uz savstarpējas uzticības. Uzticība savukārt ir, tā ir nodarīts kaitējums, un tādēļ, kas attiecas uz um, vienlīdzīgu attieksmi nodrošināt privātuma tiesības ASV, un Eiropas Savienības pilsoņiem. Par to būtu jādomā. Tajā pašā laikā mums nepieciešama līdzsvarot pieeja, un jūsu klātbūtne šeit ir daudz sološa garantija, ka mēs varam vienoties jau atkal par šo pašu lietu. Un kas attiecas uz uh, Eiropas Savienības un ASV brīvās tirzniecības sarunām, tad, manuprāt, tām ir jāturpinās. Šī ir vēsturiski iespēja, abas puses ir par to atbildīgas, un uh, mums abām, tātad abām pusēm tas nāks arī par labu. Turklāt gribētu arī piekrist, ka SWIFT līgums uh, nav vēl apturēts šobrīd, un par to man liels prieks. Paldies! Muchas gracias, presidente. Voy a hablar. I think I'm going to, talk, to speak in Spanish very shortly. Milan Monkungs, referents. Liels paldies, ka ieradāties pie mums šodien. Mēs tikāmies arī Vašingtonā pirms dažām nedēļām kad runājām par tātad, transatlantiskajām attiecībām starp mūsu attiecīgajām struktūrām. Gribētu jautāt, kad jūsuprāt pārskata process, ko aicināja veikt prezidents Obama, kad tas tiks pabeigts? Un otrkārt, transatlantiskās attiecības ir tik ļoti svarīgas, ka tām paralēli ir jāpanāk līdz arī pozitīvam vēstījumam. Mēs no tiem ir gada samits, kur mēs pulcējamies, pavisam nesen ir grozīti arī līgumi. Šobrīd uh, mums ir um, tagad um, prezidents un rompuja kungs no mūsu puses, kas ir, um, kuram ir mandāts uz pieciem gadiem, un šajā termiņā priekšsēdētāji ir tikušies, bet prezidents Obama nekad nav piedalījies šajā sanāksmēs. Tādēļ gribētu jautāt, vai Vašingtonā ir tāds iespējas, ka um, arī ir nepieciešama šāda pozitīva rakstura simbola. Paldies. Paldies. Liels paldies par komentāriem. Paustajām bažām mēģināšu ātri atbildēt uz uzdotiem jautājumiem, saka Mērfī kungs, un tad došu vārdu arī kolēģiem, arī viņu atbildēs jautājumiem. Sākumā gribētu teikt, ir svarīgi atzīt, ka lielā mērā mēs šeit runājam par divām dažādām lietām kas ir savā ziņā arī nodalīts. Mēs runājam par jautājumiem, kas ir saistīts ar politisko spiegošanu. Negribētu citot, runāt citu delegācijas biedru vārdā, bet daudzi no mums kongresā uzskata, ka esam pārkāpuši līniju, kā tas tika darīts. Tātad mēs devāmies uz Vāciju pirms vizītes Briselē, jo tieši tādēļ mēs zinām, ka ir pārkāpta savstarpējā uzticība noklausoties kanceleres telefonu. Un es patiešām ceru, ka viens no prezidenta pārskata rezultātiem, kuru mēs gaidām līdz šī gada beigām, būs pārmaiņas, pārmaiņas pēc būtības. Tajā, kādā veidā mēs veicam politisko uzraudzību. Mēs neesam vienīgie pasaulē, kas veic šādas darbības, bet uh, rentabilitātes analīze šajā gadījumā nav darbojusies attiecībā uz mūsu veiktajām darbībām. Turklāt mēs varam runāt arī par dažādiem citiem uh, uzraudzības veidiem, kā piemēram metadatu apkopošana, kas lielā mērā tiek veikta sadarbojoties arī ar jūsu valstu izlūkdienestiem. Un šis ir jautājums, kuru varam noturēt, še, kuru varam pārunāt šeit, bet vērtīgāk varbūt to ir darīt divpusējā kārtā. Jo privātums ir ticis pārkāpts tik lielā mērā, ka labāks risinājums būtu izveidot labāks procedūras gan ASV, izlūkdienestiem, gan arī no otras puses dalību valstu die, attiecīgiem dienestiem. Manuprāt, tas ir tiešām svarīgs projekts, bet, nu, ir jāatzīst, jā, tam ir jānotiek, un, visticamāk, divpusējā kārtā. Otrakārt, pozitīvi vērtēju deputātu teikto par to, ka mums nevajadzētu apturēt um, jau spēkā esošus nolīgumus, kā piemēram SWIFT, kā arī PDR, ka nevajadzētu apturēt lietas, kas jau darbojas un nāk par labu mūsu iedzīvotājiem. Un mēs uzskatām, ka arī sarunas par tiešniecības un investīciju partnerību nevajadzētu apturēt. Mēs esam šeit ieradušies, lai jums skaidri norādītu, ka jums nav vēl papildu signāli jāsūta ASV, šobrīd apdraudot mūsu kopējo drošību, apturot šo nolīgumu darbību. To mēs nosiet sakām, un arī kongress, es domāju, pilnīgi atklāti saka, ka šobrīd tiek domāts par nākotnes ceļu, īstenojot jau eso, spēkā esošos līgumus un vadot sarunas par nākotnes nolīgumiem. Treškārt, kopumā četri komentāri būs. Treškārt, mēs visi balstāmies uz mūsu kopējās pieredzes un uh, Protams, kaitējums Eiropā, um, arī Eiropā kaitējumi ir nodarījuši teroristi, es piekrītu, es nevaru piekrist, ka terorisms Eiropā nerada bažas. Mēs visi balstāmies mūsu de, pēdējo desmit gadu pieredzi, mēs vēl aizvien uh, cīnāmies ar um, un mēģinām tikt pāri tam, ka uh, teroristi nogalināja vairākus tūkstošus ASV iedzīvotāju, un mūsuprāt, uh, tas tā bija mūsu kļūda, kas to pieļāva. Un mūsuprāt, mūsu izlūkdienesti, pateicoties šim darbam, nu var strādāt, kā tiem vajadzētu, bet mūsu pieredze lielā mērā tātad ir saistīta ar to, kas notika pirms desmit gadiem. Un, manuprāt, šobrīd mēs uh, mēģinam saprast un tikt pāri tam, kas notika. Un mūsu pieredzē mēs ievērojam arī pilsoņu brīvības, tādēļ es patiešām ceru, ka mūsu diskusija ir nopietna. Mēs runājam par grozījumiem, kas ļautu uzņēmumiem, kas ir saņēmuši attiecīgos orderus, atklāt šo informāciju, un runājam arī par krietni nopietnākām um, reformām, par ko runāja arī kolēģi, kas uh, pēc būtības īsti pārtrauktu metadatu ievākšanu. Tas ir neskatoties uz to, ka uh, daudzi tātad uh, izlūkdienesti uzskata, ka pateicoties šai datu ievākšanai ir uh, ne, nav notikuši vairāk nekā 50 um, uzbrukumi. Un nobeigumā mēs cīnāmies uh, ar to, ka mēs nodru, mēģinam nodrošināt drošību mūsu valstī, tieši tāpat kā jūs to darat savās valstīs. Mēs varam, protams, izvēlēties stratēģiju, kad um, meklējam teroristu, ķeram tos pa visu pasauli un iesaistāmies milzu uzraudzības pasākumos, lai definētu šos ter teroristus. Vai arī, vai arī turklāt varam pieņemt lēmumu, ka samazināsim iemeslus, kādēļ teroristi spēj mm, rekrutēt jaunus sabiedrotos. Un tad jājautā, kā uzvedas ASV un kā mūsu sabiedrotie uh, rīkojas, ievērojot um, pilsoņu brīvības un um, pilsoņu tiesības. Tas viss ir um, daļa no stāsta, kā aizsargājam mūsu valstis. Manuprāt, nav jāizdara izvēle starp to, ka tiek aizsargāta ASV kā tāda un ASV pilsoņu brīvības. Un varbūt arī tas ir jautājums, ko mums kopīgi vajadzētu pārspriest. Nepietiek ar uzraudzību. Mums ir arī jāsamazina iemesli, dēļ kuriem cilvēki pasaulē var organizēti vērsties pret mums. Un tā ir tā pamatideja, ko gribējām šodien klāstīt kongress un senāts ir apņemies izpildīt šos uzdevumus. Paldies! Thank you very much, uh, Mr. Chairman. Again, I want to thank you for this opportunity. Paldies, priekšsēdētāji. Liels paldies par iespēju atbildēt uz šiem jautājumiem. Kāda ir atšķirība starp uh, drošību un mm, privātās dzīves aizsardzību ASV un Eiropā? Es domāju, ka mēs visi cenšamies panākt īsto līdzsvaru. Uh, Eh, privātā dzīve bez drošības neko nedod, un drošība bez privātās dzīves arī īsti neko nedod. Tāpēc es domāju, ka īstenībā mēs visi cenšamies šo līdzsvaru atrast, un mums visiem ir jātiek galā ar uh, reālo dzīvi. Mums 11. septembris vēl ir ļoti skaidrā atmiņā, tāpat arī daudz citi bumbu uzbrukumi mums ir mm, skaidrā atmiņā. Jūs arī esat ļoti cietuši no teroristu uzbrukumiem. Es domāju, ka taisnība ir tajā, ka mēs tiešām cenšamies atrast šo līdzsvaru, un visticamāk šo īsto līdzsvaru tā arī nekad neatradīsim. Es eh, dzirdēju no jūsu deputātiem un arī uh, mūsu priekšsēdētājs eh, runāja par issues that are, you know, only good, they are important. Par tirzniecības nolīgumu un uh, drošības klauzulām. Es domāju, ka šie jautājumi ir būtiski gan amerikāņiem, gan eiropiešiem. Ja jūs ticat brīvībai, demokrātijai, tiesiskumam, cilvēktiesībām visā pasaulē, tad uh, mēs visi esam viensprātis. Ar to mēs varētu tiešām mainīt pasauli, un tas uh, ir pats būtiskākais. Uh, Protams, uzticēšanās ir iedragāta. Es domāju, ka viena no būtiskākajām lietām, ko jūs dzirdat no mums un arī nākotnē dzirdēsiet, esam ieradušies šeit tieši tāpēc, ka mūsuprāt tas ir svarīgi. Uzskatu, ka uzticēšanos varētu atjaunot, saprotot, kas ir pamatjēdzieni saprast, kas ir jūsu draugi, izturēties pret tiem attiecīgi, un saprast arī, kas ir jūsu ienaidnieki, un arī izturēties kā pret ienaidniekiem. To mēs esam sapratuši. Milana Mona ļoti konkrētais ieteikums. Uzskatu, ka tas ir ārkārtīgi specifisks, interesants priekšlikums, ko es noteikti nodošu tālāk, uh, vedīšu atpakaļ uz Ameriku. Lielas paldies par jūs teikto! Uh, Bija ļoti daudz citu komentāru. Es nevēlos uh, uh, tērēt pārāk daudz laika. Kā jau es teicu, es noteikti palikšu turpat, kur es iesāku. Uh, demokrātijai ir grūtības, tā ir trūkumi, bet ar demokrātiju mēs varam atrisināt jautājumus, um, neķeroties pie atriebības. Daži noteikti vēlēsies runāt par to, vai šeit ir runa par kapitalistiskām vai demokrātiskām valstīm, kas pārkāp cilvēktiesības. Jā, protams. Bet, ja kāds no mums cenšas te salīdzināt eh, demokrātiskas valsts trūkumus ar uh, komunistu Kubas vai Ķīnas vai Ziemeļkorejas eh, labklājību, tad noteikti mēs sapratīsim, ka mēs vienmēr dosim priekšroku demokrātijai ar visiem tās trūkumiem. Lielas paldies, ka devāt iespēju izteikties. Thank you, Mr. Chairman. And... Paldies, priekšsēdētāji. priekšsēdētājs Dievs Balārds pateica daļu no tā, ko es arī gribētu teikt. Demokrātija ir, ir vissarežģītākā pārvaldības forma, kāda vispār jebkad ir izdomāta. Taču tā ir labākā pārvaldības forma, ko es pazīstu. Un klausoties šīs dienas runātājos, es redzēju, ka demokrātija darbojas Es dzirdēju atšķirības, viedokļus un idejas. Jūs esat komitejā, kur jūs varat brīvi izteikties par šīm atšķirīgajām idejām. Un, protams, jūsu vidū ir debates. Iespējams, šīs debates ir ļoti kaismīgas. Dažādiem cilvēkiem ir dažādi viedokļi. Kāpēc es par to runāju? Es gribēju atbildēt uz vienu jautājumu. Tika uzdots jautājums, kad eh, ASV sāks kaut ko darīt, kad kongress beidzot ķersies pie šī jautājuma. Mēs arī uztraucamies par to, kas notiek ar demokrātiju ASV. Pastāv viedokļu atšķirības, un, lai nonāktu pie vienprātības, mums būs vajadzīgs laiks. Mums ir ļoti daudz likuma projektu cilvēki Amerikā e, uztraucas par Nacionālās drošības aģentūras jautājumu. Ir ļoti daudz dažādu ideju, tieši tāpat kā šeit, eh, par to, ko darīt un kā to darīt. Ir skaidrs, ka ASV nevalstās tikai uz politiskām partijām. Likumprojekti, kas pašlaik ir diskusiju procesā, ir saistīti ar dažādām partijām, ar dažādiem jautājumiem. Ir tādas lietas, kad eh, gan viskonservatīvākie un visliberālākie apvienojas un strādā pie viena un tā paša likumprojekta. Un tad ir tādi pa vidu, kas īsti nezina, uz kuru pusi liekties. Vienā no prezidenta vēlēšanām es uh, vienreiz bija par vienu jautājumu, vēlāk bija pret to. Bet tā gadās demokrātijā. Es eh, teicu, ka es biju par patriotu aktu, bet eh, pirms tam es īstenībā biju pret to. Tas nozīmē, ka mēs mācāmies, eh, mēs mēģinam saprast, kas ir pareizākais, ko darīt, kā rīkoties. Šīs debates um, notiek Vašingtonā, notiek Amerikā, un mani visvairāk uztrauc tas, ka uh, nevajadzētu uzskatīt, ka tas, ka mums ir šīs debates, nozīmētu, ka mums ir pilnīgi vienalga par to, kas ir noticis, ka mūs neuztrauc uh, iedrigātā uzticēšanās Eiropā. Pavadot dienu Berlīnē un dienu Briselē, esmu dzirdējis, ka varbūt uh, mēs vairs nesam svarīgi ASV, varbūt ir šī novirzīšanās uz austrumiem. Nē, mēs zinām, ka mūsu saikne ar jums ir pārāk spēcīga un pārāk ilga, lai to tagad pārautu. Mēs zinām, ka uzticēšanās ir iedragāta, mums ir jādara viss, kas ir mūsu spēkos, lai šo uzticēšanos atjaunotu. Esam ieradušies šeit eh, šodien, nu, citi deputāti arī gribēja braukt, uh, Mēs esam ieradušies šeit pateicības dienas nedēļā. Nedēļā, kad mēs teicām savām ģimenēm, ka mums ir svarīgāk ierasties uz šeieni un runāt ar jums. Jūs esat eh, mums tik nozīmīgi, mēs esam tik cieši saistīti, ka mēs nevaram pieļaut uh, kaut ko, uh, kas mūs uh, šķirtu. Tāpēc mums vienmēr ir jāpaliek draugiem. Uh, Jūs varat mierīgi mums teikt taisnību, un mēs to uzklausīsim, un mēs ņemsim to vērā. Tad mēs atgriezīsimies un atkal teiksim jums taisnību, un tad kopīgi mēs varēsim atrast šo vidusceļu un turpināt uh, iet uz priekšu. Standārti tiks noteikti augstākā līmenī, un To darīsim mēs. Neviens cits šos augstākos standartus uh, nenoliks viņu standarti būs daudz zemāki. Mums ir jānosaka augsti standarti, lai citi tiem sekotu, nevis lai cetotu, sekot zemiem standartiem, ko ir noteicis kāds cits. Paldies! Vēlētos pateikties jums visiem trīs par to, ka ieradāties pie mums, ka varējāt piedalīties vakardienas debatēs Berlīnē un šodien Briselē. Es domāju, ka uh, abas puses ir parādījušas, ka tās vēlas uh, rast labu risinājumu. Tāds man radies iespējas. Tikko dzirdēju, ko teica Gregs Mīks. Pats svarīgākais ir vidusceļš, līdzsvars. Tas ir pats svarīgākais, un tas mums ir jāatrod. Mēs zinām, ka mums ir datu aizsardzības uh, jomā atšķirīgas juridiskās tradīcijas, bet neskatoties uz to, mums ir jārod risinājums. Ir jāsaprot, ka mūsdienās robežas vairs nepastāv. Te ir klasisks jautājums par to, kā mums ir, kā mums atrast transnacionāls risinājumus jautājumiem, kuriem robežas vairs nepastāv. Un mēs vairs nevaram paļauties uz iepriekšējo sistēmu. Tehnoloģisko risinājumu dēļ mums ir jārunā par, šo, par šīm lietām. Tūnis Kelama valsts bija pirmā upure kibernoziegumos. Privāta aizsardzība, kibernoziedzība, terorisms, visi šie jautājumi ir jāapkopo un kaut kur ir jāatrod eh, vidējais ceļš. Totāla drošība nozīmē totāla brīvības zaudēšana, tāpēc dažkārt brīvība ietver sevi arī risku pilnībā dro, pilnīgi drošā valstī es nevēlētos dzīvot. Aldovs Hakslīs, Orvels un citi autori. Es domāju, ka mums eh, ir jāturpina šīs diskusijas. Tikko dzirdēju, ka Rodžers arī vēlējās ierasties uz Eiropas parlamentu, tas būtu bijis tiešām interesanti. Bet Neskatoties uz to, uzskatu, ka esam uzsākuši debates, un debatēm būs rezultāti demokrātijai. Lielas paldies, ka ieradāties!